Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, kā jūs varēsiet pārliecināties, mūsu priekšlikums pārcelt sanāksmes sākumu par desmit minūtēm bija patiešām lieliska doma. Ir ieradušies, ieradušies daudzi kolēģi. Un tagad zāle gan šīs pilna, nu, tieši precīzi trijos šeit bija uh, knapi kādi pieci deputāti, tagad viņas skaits ir audzis, nu, tas patiešām ir iepriecinoši. Un tā ir arī mūsu pirmā parlamentārā darba diena. Mums ir daudz darāmā. Neaizmirsīsim, ka ir paredzētas arī komisāru kandidātu uzklausīšanas. Mums arī ir paredzēts uzklausīt tagadējos komisārus. Ar Magēran Kvīnas kundzi uzklausīsim Otingeru. Uh, Mēs gribam, protams, arī būt informēti par to, ko dara pašreizējā komisija, un šķiet, ka uzklausīšanas sāksies septembra mēneša beigās. Nākamnedēļ katrai komitejai ir Mums ir jāsagatavo trīs jautājumi katram komisāram, kas uzstāsies mūsu komitejā. Šķiet, četri no viņiem pie mums ieradīsies, bet eh, vēl tas nav zināms. Un 8. septembrī mēs beidzot varēsim saņemt pilnu komisāru sarakstu ar piedāvātajiem komisāru portfeļiem. Nākam pirmdiena. Žāns Klods Junkers mums ir apsolis to eh, nosūtīt, un tad mēs varam ķerties pie citām aktivitātēm. Tātad mums ir darba pilnas rokas, nekavēsim lieki laiku. par eh, to, kā katrs no mums ir pavadījis atvaļinājumu, mēs varam apspriesties neformālā veidā pēc sēdes. Darba kārtības pieņemšana, tas ir atrodams jūsu dokumentos. Ja nevienam nav nekādu komentāru, esam pieņēmuši pašreizējā versijā darba kārtību un lūdzu ņemiet vērā, ka 16. punkts ir citi jautājumi. Mēs vienmēr varam kaut ko piemetināt pie 16. punkta tālāk. Otrs jautājums, otrs punkts protokola apstiprināšana dibināšanas sanāksmē, kas notika 2014. gada 7. jūlijā. Ja nav nekās kolēģiem sakāms, tad, protams, arī ar, šo sēžu, ar šīs sēdes protokolu varat iepazīties eh, savās dokumentu mapītēs, un, ja nevienam nekādi iebildumi nav, tad eh, varam pieņemt protokolu pašreizējā versijā. Tālāk, trešais darbkārtības punkts - sanāksmes vadītāja paziņojumi. Šodien nebūs koordinatoru sēdes. Un 15. darba kārtības punkts - ANO 2014. gada klimatu pārmaiņu konference, jeb uh, COP20 Limā, kas notiks šī gada 1. 2. Decem, no 1. līdz 12. Uh, decembrim. Tātad šis jautājums 15. tiks izskatīts šodien koordinatoru sēdes vietā pēc 6. darba kārtības punkta, jo koordinatoru sanāksme nenotiks. Tātad mēs uh, pēc tam, uh, pēc sastā punkta runāsim par klimata pārmaiņu konferenci Limā. Nu, protams, Envi komiteja šeit ir atbildīgā komiteja, bet mēs arī pieskarsimies šim jautājumam. Tātad tādas ir darba kārtības um, izmaiņas grozījumi un ceturtais darba kārtības punkts skan Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējais budžets visas iedaļas. Daži vārdi par šo jautājumu. Pirmām kārtām. Procedūra. Kā būsiet dzirdējuši, termiņš grozījuma iesniegšanai bija 19. augustā šogad. Un bija iesniegts 161 grozījums. Un man bija tas gods būt par referentu. Jāsaka, tas patiešām man bija liels gods. Gribēju pateikties ēnu referentiem un uh, kolēģiem par vērtīgajiem grozījumiem. Jāsaka, ka tas ir īpaši uzteikšanas vērts uh, fakts, jo viņam bija jāstrādā atvaļinājuma laikā vasarā. Es varu pieņemt ļoti daudz no jūsu grozījumiem un es esmu sagatavojis 94 grozījumus, kas ļoti lielā mērā sasaucas ar jūsu iesniegtajiem grozījumiem. Tagad daži vārdi par uh, manu atzinuma uzmetumu. Kā jau teicu jūlijā, es uzskatu padomas piedāvātie budžeta pozīciju samazinājumi ir nepamatoti. Tas uh, ir, tātad ir piedāvāts samazināt budžetu vairākās pozīcijās komisijas piedāvātajā tāmē. Uh, Man patiešām tas sagādā lielas bažas, jo padome piedāvās samazināt budžetu inovāciju, izpētes, infrastruktūras, MVU, eh, enerģētikas lauciņos. Un jau tagad Eiropas Savienības budžetā ir liela caurumi. Mums nav naudas maksājumiem, jau šobrīd naudas trūkst. Un Uh, papildus uh, budžeta saīsināšana situāciju padarīs vēl ļaunāku. Apvāršanas 2020, kosme, Connecting Europe instruments uh, ir apdraudēti, un tie ir ļoti svarīgi projekti, lai varētu sasniegt 2020. gada mērķus. Ir izveidot šī stratēģija Eiropa 2020, un mēs par to lēmām pirms četriem gadiem, 2010. gadā. Un uh, stratēģija uh, vēl nav, protams, līdz galam īstenota. Tādēļ ir jāparūpējas, lai arī budžets būtu pietiekams solīts tādā veidā, uh, finansējot visus projektus, kas saistīti ar šo stratēģiju. Ir nepieciešama ciešā koordinācija starp ES dalību valstīm, reģioniem, protams, arī starp pašām Eiropas Savienības institūcijām. Nu, konkrēts piemērs - Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts. Mēs eh, savā ziņā jūtamies atbildīgi par šo institūtu. Un padome lēma par šāda institūta veidošanu, par izpildu aģentūrām. Un Protams, aģentūrām ir nepieciešams attiecīgs finansiālais segums, lai tās varētu veikt sev uzticētos uzdevumus. Nu, tagad tas ir aizvien sarežģītāk, ņemot vērā naudas trūkumu. Lai uzsāktu diskusijas, došu pirmajiem vārdu ēnu referentiem un koordinatoriem, kurš vēlas izteikties. Bet lūdzu, esiet lakoniski, nu varbūt nerunājiet ilgāk par divām minūtēm. Mēs jau tā esam iekavējuši, mums nav pārāk daudz laika. Un pēc tam arī uh, komitejas locekļi varēs izteikties, nu, uz vienu minūtu, teiksim. Vai no ETP grupas kāds vēlētos runāt? Nē, ne? neviens. Ēler kungs, lūdzu. Paldies. Īstenībā negribētu neko piemetināt daudzu priekšsēdētāju teiktajam, visu, ko viņš minēja, ir pareizi. Bet, ja mēs runājam par uh, attiecīgajām programmām, mums trūkst līdzekļu, bet tā nav vienīgā problēma projekti tiek vilkti garumā, un, protams, tas visu pasākumu tikai sadārdzina. Tas attiecas gan uz Galileo, gan uz Kosmi, un arī uz ITER projektu. Un budžeta Apsaimniekošana norisinās tā nelietpratīgi un jāsaka, ka mēs aizvien eh, visus projektus sadārdinām. Tādēļ es lūgtu, lai mūsu komiteja domātu nevien par 2015. gada budžetu, bet arī izpētītu, cik lielā mērā projekti ir eh, sadārdzinājušies tādēļ, ka tie visu laiku tiek vilkti garumā. Ja mēs runājam par vairāku gadu programmām, eh, šāda atlikšana eh, un, un konkursi, kas beigu galā nozīmē to, ka izmaksas ir lielākas nekā sākumā paredzēts, tas patiešām visu sadārdzina un mums ir jānodarbojas eh, ar budžeta kontroli. Mums ir jāsaprot, cik lielā mērā mēs varam uh, labāk kontrolēt šo līdzekļu izmantošanu. Ja mēs runājam par ITER, uh, tur bija trīs ciparu skaitlis miljonos paredzēts. Un tas patiešām kaitē projektiem, ja tie nav pietiekami finansiāli, uh, projektus nevaram īstenot, uh, un tas uh, to īstenošanu patiešām ļoti būtiski apdraud. Paldies, kolēģi! Vai e, vēlas e, kāds cits runāt no citām politiskajām grupām? Roila kungs. Nē, viņš nav no citas politiskās grupas, bet es viņam došu vārdu tā vai tā. Es gribēju tikai uh, atbalstot priekšsēdētāju teikto. Uh, Mums, kā rūpniecības komitejai, kas tāpat pievēršas izpētes jautājumiem, ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka tas, kas notiek, mums nav paprātam. Un e, politiski tas ir patiešām aplams virziens. Mēs te dzirdām. E, no rīta līdz vakaram, ka mums ir jāturpina cīnīties par izaugsmi, jārada jaunas darba vietas, un īstenībā galu galā visi to grib īstenot, izdodiet tikai vairāk naudas, bet nauda ir jāizmanto pareizi, pareizajā vietā, pareizajā laikā, tā tad Mums ir eh, jāveicina izpēta, inovācijas, un mēs nevaram produktus vienā, projekts vienā brīdī pārtraukt. Un Kristiāns Ēlers pareiz pateica, ja jūs to visu neaplūkojat tādā secīgā veidā, tas patiešām var nodarīt lielu kaitējumu projektiem. Nu, nevar domāt tikai par projektu īstenošanas pirmo dienu. Ir jālūkojas tālākā nākotnē. Tādēļ patiešām uh, eh, Ēlera kunga teiktais, uh, tas bija ļoti prātīgi, un mums vajadzētu pieprasīt labāk budžetu budžetāro kontroli. Paldies tagad tam Barāno kungs. Dārgais priekšsēdētāji. Jāsaka, ka izpēte un tehnoloģija attīstība ir ļoti svarīgas nozars, kurās patiešām ir jāinvestē. Mēs esam uh, pārticis kontinents, mums ir jāinvestē tieši šajās jomās un uh, Šeit valda tāda absurda situācija. No vienas puses eh, valstu un valdību vadītāji saka, ka ir eh, jāveicina izaugsme, darbvietu radīšana, bet no otras puses tieši tās programmas, kas ir veltītas šo jautājumu risināšanai, bieži vien saņem mazāk naudas nekā paredzēts. ja mēs runājam par atomenerģiju, bruņošanos un fosilajām degvielām, jāsaka, šeit nauda netiek žēlota. Un es runāju ilgāk par divām minūtēm atvainojos. Paldies! Corīno kungs lūdzu. Viņš ir koordinators. Paldies, priekšsēdētāji. Sociāldemokrātu vārdā arī es gribēju paust savas bāžas par to, kas notiek. Mums nepietiek naudas dažādām programmām. ir paredzēts uh, saīsināt līdzēkļus gan trīs par diviem procentiem. Un uh, runājot par uh, maksājumu saistībām, ir saistinājums par 8,6%. Priekšsēdētāja kungs to pats pateica, nu tas nav pieņemami. Un jāsaka, ka tas ir pilnīgā pretrunā ar to, kas mums tiek stāstīts. Tagad uh, padoma vēlas organizēt izaugsmes un nodarbinātības padomu 7. oktobrī. Un īstenībā tas ir pretrunā Žana Kloda Junkera teiktajam. Viņš piedāvāja tādu Eiropas tehnoloģiju un nodarbinātības plānu, kas ir uh, saistīts ar uh, jauniem, uh, jaunām rūpniecības nozarēm, ar uh, lietišķo izpēti, un jāsaka, ka starp vārdiem un darbiem bieži vien ir liela atšķirība. Mums ir jālem šie jautājumi institucionālā un demokrātiskā veidā. Paldies! Nākamais koordinators Sirkjotis kungs. Θα μιλήσει ο συνάδελφος μου από την ΚΟΕ, εκ μέρους της ΚΟΕ. Paldies. Es runāju Muito obrigado, Presidente. Pedia-lhe só que não contasse estes 20. GUE grupas vārdā. Ferēras kungs tomēr. Jā, es atvainojos, nevarēšu divu minūšu laikā visu pateikt. Man ir eh, trīs īsas piezīmes. Pirmām kārtām mēs arī uh, uzskatām, ka padomas pieeja ir jāikritizē. Jāsaka, ka situācija ir absolūti nepieņemama. Uh, Ir valstis, kas citām valstīm ir uzspiedušas taupības politiku un mēs esam pret uh, budžeta samazināšanu. Un divi būtiski jautājumi, kas ir svarīgi tieši mūsu politiskajai grupai. Mēs to minējām arī savos grozījumos. Tātad apvārsnes 2020 tā ir programma, kas uh, joprojām nav pietiekami līdzsvarota, jo ir dažas valstis, kas saņem lielāko līdzekļu daļu. Jādomā arī par šo kohēzijas dimensiju un jāpadomā arī par uh, zināšanu un ekscelences izcilības tālāku nodošanu. Uh, un uh, ar piedāvātiem līdzekļiem nav gana, mēs nevaram īstenot savus mērķus, un mēs e, taču gribētu padomāt par kohēziju arī šajā jomā, domājot par labāku, godīgāku līdzekļu sadalījumu. Mēs esam uh, izstrādājuši arī citus priekšlikumus, ir arī e, jāpiedāvā vairāk finansējumu MVU. Jā, tad, kad mēs uzstājamies, kad runājam, tad mēs šeit runājam cēlus vārdu, vārdus, ka ir jāpalīdz MVU, bet patiesībā ļoti mazam uzņēmumu skaitam ir piekļuve kopienas programmām un līdzekļiem. Tieši tādēļ ir jāpalielina eh, MVU paredzētā budžeta daļa. It sevišķi, ja mēs runājam arī par piekļuvi aizdevumiem un pašu, eh, pašresursu eh, atbalstu. Jā, un diemžēl visi mūsu uh, grupas priekšlikumi izskatās, diemžēl tiks noraidīti. Paldies, Turmas kungs no zaļajiem. Paldies. Pirmām kārtām es ceru, ka jūs visi esat ļoti labi atpūtušies. Runāja Butikofer kunga vieto, viņš bija mūsu ēnu referents. Mēs pilnībā piekrītam uh, tam, ka parlamentam vajadzētu cīnīties pret padomu, ir vienkārši skandalozi tas, ko atsevišķi dalībvalsts cenšas uzspiest padomē mums. Mums kā parlamentam vajadzētu būt vienotai nostājai. Otra lieta - mums vajadzētu gūt plašu atbalstu MVU. Tā Jānīkungs un citi kopīgi nonāca pie šī kosme projekta, un komisija uh, apsolīja 3 miljārdus MVU laikā nu, līdz 2020. gadam. 14. un 15. gadam piedāvātās summas tomēr ir krietni mazākas. Tātad tas ir samazinājums. Esam iesnieguši grozījumus, lai palielinātu budžetu kosme un ceru, ka to izdo, izdosies panākt. Par enerģiju runājot. Pēdējo pāris dienu laikā redzējām, kas notiek ar Putinu un tas liecina, ka energoefektivitāte un atjaunīgi enerģijas resursi būs vēl svarīgāk nekā jebkad iepriekš, tāpēc mēs ierosinām palielināt budžetu īpaši energoefektivitātes projektiem. Tas ir nu, vienīgais, kā varam strauji situāciju labot. Runājot par šiem milzu projektiem kā Galileo un Itre, Itar, nu, jāsaka, te mums diezgan liela skepse. Es nepiekrītu Ēla Era kunga un Roela kunga analīzai. Tie tiešām ir tad milzīgi mm, projekti, kam neredzam īsti jēgu. Galileo ir tieši šāds projekts jauniem kolēģiem, kas te nav iepriekš tādāški, bet gan, ka pirms desmit gadiem Galileo projektu mums iesmērēja kā tādu projektu, kur vispār nebūs vajadzīgi mūsu līdzekļi nemaz, ka tikai politiskais atbalsts vajadzīgs. Un tagad, cik miljardus esam jau iztērējuši tam, un joprojām nevaram nonākt pie rezultātiem, ne joprojām nevar nonākt līdz orbītai. Uh, šie satelīti, un tālāk šis ITER. Un tas ir tāds projekts, kas vispār var būt, jebkad kaut kādu galu ņems pie, pēc 50 gadiem. Mums tika solīts, ka lūk, tiks ražota 2000. gadā, jo tas bija toreiz vēl 50 gadus atpakaļ, ka tiks lūk pilnīgi bez maksas ražot enerģiju, un nekas tur nenotika, priekšādā tās mēģina runātāji pār, pārtraukt. Nu tad iedomājieties kaut vai vienu dienu ka 2000 gaišākie Eiropas prāti ir strādājuši drīzāk pie energoefektivitātes, nevis pie šī projekta, kas nekad nestra, nedarbosies, nefunkcionēs. Petersen kungs, bet godātie kolēģis, gribētu jums lūgt jārūt uzstāšanās laiku viena minūte, mums vēl projām sarakstā ar desmit runātāji. Paldies! Lai gan jāsaka ļoti negodīgi, eh, ņemot vairāk iepriekšējā runātāja, varēja izteikt vairāk priekšādātājs pārdes. Viņi bija koordinātori, tāpēc viņiem vairāk laika pienāca. Viņi bija ēnu referanti un koordinātori, viņiem bija divas minūtes. Tagad visam īsi. I'll be very brief, just... Uh, Izteikšos pavisam īsi. Aldē mēs piekrītam tiem viedokļiem, kas tika pausti līdz šim. Uh, Es domāju, ka mēs piekrītam arī tai analīzē attiecībā uz problēmām, ar ko sastopamies. Un tāpēc Alda grupas vārdā gribu teikt, ka mēs balsosim par to, ka budžets tiek atjaunots iepriekšējā līmenī. Mēs eh, piekritīsim jūsu priekšādātā grozījumiem, tāpēc uzskatām, ka tas ir mums visiem ārkārtīgi svarīgi. Un tas arī viss, un gaidīšu ar nepacietību tālākās diskusijas. Paldies! Tālāk Grostets kundze lūdzu. Priekšādātā. Ko tad mēs varam gūt no visa šī, ka tiek eh, runāts par to, ka mums ir jāatjauno izaugsme, tāpat laikā budžets tiek samazināts, kas taču gaugulā ļaut šo izaugsmu atjaunot. Kādu tad vēstījumu mēs nododam tālāk potenciāliem investoriem, ko mēs vēlamies mm, uzaicināt uz Eiropu? Mēs nevaram šobrīd pat atbalstīt mūsu MVU, Mēs nedrīkstam to te tā pielāgošanās rezultātā ignorēt. Nē, stra enerģijas stratēģija arī te ir jābūt um, pamat summām. Nedrīkstam to visu tikai samazināt. Jo, ja to nedarīsim, tad tādā gadījumā politikā nerīkojamies vien, viennozīmīgi homogēnu. Mēs zaudēsim jau kādu uzticēšanos situācijas. Tālāk, Henkelkungs. Cik man zināms, tad valstu un valdību vadītāji apņēmās tērēt 3% no IKP pētniecībai un attīstībai un izstrādē. Un tikai ļoti dažas valstis to patiešām arī dara. Un lai arī runājam par kopējo Eiropas Savienības budžetu, Es domāju, ka galvenā problēma ir tā, ka nepietiekami tiek tērēts šai jomai konkrētajās dalību valstīs. Un tāpēc es ierosinu, lai arī mēs kā grupa šai ziņojumā paužam prasību val dalību valstu valdībām pildīt savas saistības. Kolīgi Tošenovski. Nākamais runā. Pane predsedo, jā navážī na eh, pana profesora Henkla. Paldies, saka Tošenovski kungs. Es gribu piekrist tam, ko teica nu pat Henkel kungs. Mēs ļoti labi zinām, ka budžeta situācija vienmēr ir, nu, tāda diezgan sarežģīta, drūma, nekad nepietiek finansējumi, bet šai konkrētajā gadījumā mums tiešām ir jānosaka, kādas tad ir mūsu prioritātes. Pagātnē mums ir bijis ļoti daudz diskusiju par prioritātēm. Domāju, ka lielākoties mēs tomēr piekrītam, ka pētniecība un izstrāde ir tā, kas pelnījusi līdzekļus. Nedrīkstam pieļaut šos samazinājumus pētniecībā un izstrādāt īpaši attiecībā uz tādiem projektiem, kas jau ir aizsākušies. Un te nevaru piekrist Klodam Turmesam. Es uzskatu, ka Galileo projekts ir jāpabeidz un tas ir jāuzskata par mūsu prioritāti Eiropas Savienībā, un neviens dalībvalsts atsevišķi šo projektu nespēs pabeigt un īstenot. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu atrast pietiekami daudz finansējumu tieši šim projektam. Tālāk Tojas kundze, viņa ir mūsu komitejas vicepriekšādātāja. Lūdzu. Paldies priekšādātāji. Jaunajiem kolēģiem gribētu teikt, lūko, patiešām ir bijis ārkārtīgi sāpīgi iet cauri visam šim daudzgadu finanšu plānu apstiprināšanas procesam. Es nezinu, vai jūs atceraties Lamasūru kungu, viņš bija budžeta komitejas priekšsēdētājs. Toreiz tika pausta smaga kritika. Mēs vēlējamies daudz vairāk līdzekļu laikā līdz 2020. gadam, arī daudz vairāk līdzekļu septītajai ietver programmai. Iemesls, kāpēc mēs piekritām beigu beigās šim skaitlim, bija tāds, ka tika pausta apņēmība, saistības, vairāk līdzekļu tērēt projektu sākumus, tā saukto izmanto, tā saukto frontloadingu. Tieši šajos gados, kad krīze ir vislielākā, tātad finansējums netiktu vienlīdzīgi izplatīts pa visiem šiem gadiem, bet lielākot izmantots tieši šī daudzgad finanšu plāna perioda sākumā. Un tāpēc priekšādātāji mēs atbalstām pilnībā to, ko jūs sakāt atzinumā. Es turklāt gribu atzīmēt, ka arī kosme tomēr saņem nelielu palielinājumu. Un, un tāpat tas, pat arī, tas pats attiec arī uz sociālā novatorismu programmu. Es domāju, tās ir tās svarīgākās jomas. Paldies, tālāk ma Maņkas kungs. prostriedky na preplatenie našich Jā, paldies. Mums trūks līdzekļu, lai veiktu maksājumus atbilstoši uzņemtajām saistībām, un ja mēs neveiksim šos maksājumus, tad mums draudz ar struktūrālo deficītu. Katru gadu mums jāatbild uz jautājumu, kā nodrošināt to, ka mēs tiešām varam izpildīt eh, uzņemtās saistības. Ir svarīgi pabeigt darbu pie pašu resursu sistēmas, lai beidzot eh, mainītu situāciju. Like ask... Nākamais runātājs. Pētniecības ģenerāldirektorāta direktore. Un nu, komisijas paldies priekšādātājiem. Godātie deputāti, gribu izteikt četrus punktus un ārkārtīgi priecājos par visu, kas tika dzirdēts līdz šim, jo tas viss sakrīt ar to, ko domājam mēs pirmām kārtām par apvārstas 2020 programmu. Gribu atgādināt, ka laikā, kad Eiropai visvairāk ir vajadzīgas investīcijas, tieši vajadzētu veicināt izaugsmi tāda programma, kā septītā ietvar programma, un nu, tālāk arī apvārsnes 2020 ir tieši tās programmas, kas piedāvā līdzekļus tik ļoti svarīgai pētniecības un izstrādes jomai. Tas ir pirmais, ko gribēju teikt, un gribu arī uzsvērt ka mēs vienmēr esam šo programmu pilnījuši un simtprocentīgi e, izmantojuši visu piedāvāto. Otram kārtam par padomus samazinājumiem. Jūs ievērosiet, nu teikt, esat ievērojuši, ka samazinājumu likums ir diezgan atšķirīgs. Ir runājumi par pētniecības e, budžetu, tad te ir vairāk par 10% samazinājums. Savukārt citām budžeta līnijām tikai 0,1% samazinājums. Līdz ar to, nu, redzam, ka samazinājumi pētniecības budžetam ir krietni būtiskāki, lielāki nekā citās jomās. Ko tas nozīmē eh, mūsu pētniecības eh, budžeta īstenošanā šogad un nākamajos gados? Šogad tas nozīmē, ka mēs komisijā, kas nodarbojamies ar pētniecību, nevarēsim izpaldīt savas līguma saistības un samaksāt eh, tā, kā tas ticis solīts un jau 2015. gadā sastapsimies ar nopietnām grūtībām. Tālāk, ja skatāmies uz programmu noslēgumu posmu, tā kā katru gadu maksājumu budžets tiek samazināts, tad jāsaka, ka uzkrājas būtisks uzkrājums ar saistībām, kas nav nomaksātas, kas nav izpildīts. Pēc mūsu aplēsām 2020. gadā mēs varētu nonākt pie apmēram 20% līdzekļu no apvārsnes 2020 kam nebūs pienākumu maksājuma apropriācija pieejama. Līdz ar to būs ārkārtīgi grūti nu, šīs visas saistības apmaksāt. Tas mūsu viedoklis. Paldies, kundze! Priekšādātājs turpina paldies par jūsu atbalstu. Nu, šķiet, ka visas politiskās grupas ir viensprātis. Varbūt atsevišķi, atsevišķi atšķirīgi viedokļi, jā. Neliels atšķirības, bet visi mēs vēlamies atgriezties. Jā, Klaudi, jā, es saprotu jūs. Bet visi pārējie vēlamies atgriezties pie sākotnējiem, sākotnējiem budžeta skaitļiem. Ir īpaši attiecībā uz pētniecību, novatorisku ekonomiku, kas ļautu nodrošināt izaugsmu Eiropā. Domāju, ka mēs varam piekrist nu, tādās svarīgākajās līnijās tam, ko teicāt. Un tagad pāris vārdos par laika grafiku. Kā jūs zināt, procedūra attiecībās 2015. gada procedūra ir sadalīta divās daļās. Pirmā daļa attiecas uz budžetu, uz atzinumu par budžetu grozījumiem un grozījums mēs nu pat arī apspriedām, tālāk atzinums par budžeta rezolūciju. Balsojums itra par budžeta grozījumiem ir rīt, 2. septembrī. Termiņš grozījumu iesniegšanai budžeta rezolūcijā ir 3. septembris, tātad parīt, 2012. dienā balsojums ITRE par budžeta rezolūciju 25. septembrī. Tātad pēc trim nedēļām, vairāk vai mazāk. Un balsojums plenāra sēdē tad oktobra otrajā plenāra sesijā. Tas nozīmē Strasbūrā, jo pirmā sesija notiks Briselē. Nu, lūk, tāds profesoriskais laika grafiks. Un, protams, ka mēs rīt tiksimies balsojumā. Liels paldies! Tālāk pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Un gribu šeit mūsu vidū sveikt Goranu Mārbī. Viņš ir Eiropas elektronisko komunikāciju regulātoru iestādes, jeb saīsinājumā BEREK priekšsādātājs. ārkārtīgi svarīga struktūra, un to līdzsākos ļoti svarīgas diskusijas par digitālo, pēc tam sakos eh, diskusijas par Eiropas digitalizācijas programmu un pakotni. Nu, lūk. Tāpēc arī jūs teiktais būs ārkārtīgi svarīgi. Priecājos, ka varējāt ierasties un došu jums vārdu. Lūdzu. Jā, paldies. Mēs tieši šobrīd cenšamies atrast šo prezentāciju. Elektroniski, protams. Protams, tā tam arī jābūt. Sākšu ar to, ka man paudīšu to, cik liels gods man ir šeit būt. Un jūs esat iemesls, kāpēc es esmu šeit, jo Berek daudzējādā ziņā var, ir kā bērns parlamentam. Un atcerēsimies diskusiju par telekomunikāciju paketu. Un uh, tieši parlamentu un itre darbības rezultātā Berek tika izveidots. Un es vēlos jūs informēt par to, ko mēs esam iesākuši, ar ko varam lapoties. Un tagad esam atraduši arī pašu prezentāciju. Tā kā šeit ir arī daži jauni deputāti, vēlos pavisam īsi iepazīstināt jūs ar to, kas ir Berek, kā tas darbojas, un pavisam īsi ieskicēt mūsu apspriestos tematus. Tātad, Berek eh, sastāv no 28 dalībniekiem, eh, kas ir regulātori valstīs. Telekomunikāciju sektorā te regulātori nav te populārākie. Mēs uh, teiksim tā, parasti saku, ka neviens īsti nav sajūsmā par to, ko mēs darām. Mēs cenšamies izlīdzināt uh, situāciju pircējiem un pārdevējiem tirgu. Mūsu darbs ir radīt izvēli gala lietotājiem. Tas nozīmē, ka mēs bieži vien strīdamies ar teleoperatoriem, Mums ir arī astoņi novērotāji no kandidātu valstīm. Tikko iekļāvām arī Albāniju šo novērotāju skaitā. Tāpat arī pārstāvēt ar komisiju un ESA. Mēs esam apņēmušies nodrošināt neatkarīgu, konsekventu, augstu kvalitātes eh, regulēšanu elektroniskai komunikācijas tirgiem Eiropas un tās pilsoņu labā. Šis ir ļoti sarežģīts periods, jo, kā jūs droši vien to zinat, notiek daudz pārmaiņu telekomunikāciju nozarē. Arī tas, kā mēs izmantojam telekomunikācijas pēdējos 5-10 gados, ir ievērojami mainījušies. Pirms, pirms 5 gadiem nebija iPad, pirms 10 gadiem nebija Skype vai Facebook. Tas, kā cilvēki izmanto šīs lietas, ir mainījuši ne tikai telekomunikācijas kā tādu, bet arī visu nozari un telekomunikācijas kopumā. Šis slaids ir tiem, kas tiešām ir interesēti, kā mēs strādājam. Tas, mēs pat neesam viena iestāde, bet vairāk. Pirmkārt, regulātoru valde 28 locekļi plus novērotāji. Tad mums ir arī vadības komiteja, kur loma ir uh, vadīt ofisu, kurš atrodas Rīgā. Un eh, viņiem ir uzdevums uh, atbalstīt Berek darbību. Tātad 27 cilvēki ir nodarbināti šajā ofisā. Kā darbojas Berek? Berek valde ir eh, nacionāla regulātora, to vadītāji. Daudzi interesēs, kā tad mēs varam sastrādāties. Tātad tiek izveidota ļoti demokrātiska sistēma. Es esmu ievēlēts eh, priekšsarētājs 2014. gadam. Uh, Mēs jau ievēlēmies nākamo gadu Fatim Baros no Portugāls. Tas rada iespējas vairākām dalību valstīm, un Zviedrija nav no lielākajām dalību valstīm. Tas nozīmē, ka visām dalību valstīm ir iespēja konkrēti periodu būt priekšsēdētājiem Berek. Un valdes uzdevums ir organizēt un vadīt diskusijas. Tiekamies četreiz gadā plenārsēdēs, lai pieņemtu lēmumus. Mums ir arī svarīga loma mūsu kontaktu tīklā, kur eksperts sagatavo priekšlikums mūsu izskatīšanai. Viena lieta, ko mēs uh, pavisam drīz uzsāksim, ir ikgadējais, da, ikgadējā darba programma. Un, protams, mēs darba, strādājam arī darba grupās. Tātad, kā tad bija jūsu uzdevumi, ko jūs mums uzlikāt? Pavisam vienkārši sakot, harmonizēt uh, Eh, regulējumu telekomunikāciju jomā Eiropā, kas ir izaicinājumi pilns uzdevums, jo dalību valstī situācija atšķirās. Principā daudz kas atšķirās, ir dažādi operatori, atšķirīgas eh, klientu prasības, atšķirīgi tirgi, arī kultūra ir atšķirīga dažādās valstīs. Harmonizācija nozīmē to, ka mēs cenšamies paņemt to labāko, kas ir katrā valstī un īstenot to visur. Tas, manuprāt, ļoti labi ir arī darbojies finanšu krīzes laikā redzējām, ka daudz ieguldījumu tiek šajā nozarē noteikti daudzas dalību valstīs. Redzējām, ka pieaug pieprasījums pēc lielākiem ātrumiem un advancētākiem produktiem. Līdz ar to mūsu loma tikai kļūst aizvien svarīgāk. Viena lieta, kas mums ir ļoti svarīga, ir tas, ka mēs sniedzam atbalstu arī diskusijā par TSM Nu, ciešā sadarbībā parlamentu komisija arī strādājam. Par TSM mēs vēl runāsim arī vēlāk. Esmu pateicīgs par visu atbalstu, kas ir sniegts, par diskusijām, kas ir bijušas saistībā ar TSM, arī par lēmumiem, kurus jūs pieņēmāt šai sakarā šeit. Ir daudz diskusiju par harmonizāciju un kā tas īsti strādā Eiropas valstīs diezgan ierobežots iespējas izmērīt, cik labi mēs strādājam. Viens veids varētu būt septītā pānta procedūra, kā mēs to saucam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka atsevišķi nacionāli regulātori, kas ir neatkarīgi, jūs parasti neprasat atļauju valdībai rīkoties, tas jāprasa komisijai. Šobrīd uh, eh, 113 vidēji ir šādi pieprasījumi, kas tiek e, katru gadu nosūtīti. Bereks tiek iesaistīts tad, ja komisija iejaucas un tā ir, ir kādas nopietnas bažas par to, kas notiek konkrētajā valstī. Un tad, kur mēs tiešām iesaistamies, ir pētam, vai komisija ir pareizi vai nepareizi novērtējusi situāciju, un tam mums ir arī eksperta darba grupa. Lielākā daļa no paziņojumiem, kas nonāk šobrīd komisijā, jau ir harmonizēts. Tiešām maz tādu gadījumu, kad komisija pauž nopietnas bažas. Lielākā daļā šādu gadījumu nacionāla regulātori kļūdījušies un Berek ir atbalstījuši komisijas viedokli attiecībā uz šiem, šīm nopietnējām bažām, kas tikuši pausts. Ir tikai pieci gadījumi no visiem šiem vairākas simts gadījumiem, kur paužam, ka komisijas nopietnās bažas nav bijušas pamatots. Daudzi teiks, ka harmonizācija nestrādā Eiropā, bet e, es nepiedaru pie tiem, es strādāju ar statistiku. Kas tad ir svarīgākie jautājumi 2014. gadam? Kas notiek šobrīd? Protams, priekšlikums regulai par savienotu kontinentu, tīkla neutralitāte un starptautiskā viesabunēšana. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Pagājis jau ilgs laiks, komisija nāk uz klājā ar uh, sākotnēju priekšlikumu. Berek ir paudzes viedokli attiecībā uz tīkla neutralitāti. Ir jāatcerās, ka katreiz jūs mums kaut ko jautājat, mēs nākam klājā ar risinājumu. Attiecībā uz uh, tīkla neutralitāti. Mēs uzskatām, ka atvērtais internets ir ļoti svarīgs Eiropai un tās iedzīvotājiem. Tāpat mēs uzskatām, ka jebkuriem eh, likumdošanas priekšlikumiem jābalstās uz faktiem. Mums ir jābūt spējīgiem nodrošināt, ka cilvēkiem tiešām ir iespējams izmantot uh, internetu pareizā veidā, nevis eh, tikai detalizēt noteikti noteikums. Mm, mēs strādājam pie tā, ko parlaments ir sasniedzis šajā jomā, un mēs tiešām ar nepacietību gaidām tālākas diskusijas par iesabunēšanu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums Eiropā. Vēl viena lieta, par ko cilvēki bieži vien domā, ka tas ir ļoti tehnisks jautājums, ļoti garlaicīgs, ir eh, komisijas rekomendācija par eh, būt, būtiskajiem tirgiem. Tas jau ir drīzāk jautājums par to, kā mēs eh, domājam, kāda būs tirga nākotnē. Ka ja Eh, mēs eh, piekrītam tendencei, ka ieņēmumi mm, samazināsies eh, balss zvaniem un pārvietosies vairāk uz dati lietošanu. Tas, protams, arī nozīmē, ka jāmainā tas skatījums, kas mums ir uz tirgiem šobrīd. Komisija arī strādā pie tā, un mēs jūnija plenārsēdē paudām nostāju, ka komisija ir jāņem vērā to. Uh, Tātad patīkam pēc budžeta debatēm pārēt pie šāda temata. Tātad, kā e, Eiropai klājas salīdzinot ar citiem? Pēdējos gados e, daudz diskusija bijis, kā izmērīt, cik veiksmīgi mēs esam. Dažas valstis pasaulē, kas ir ļoti veiksmīgas telekomunikāciju jomā, ir tieši Eiropā. Ir arī dažas, kas, kurām netik labi klājas, bet kopumā tīri labi mums iet, un to mēs redzam jau vairākus gadus pēc kārtas. Tā tad tā ir statistika. Un Berek viedoklis ir tāds, ka ir ļoti svarīgi, ka galētotājiem ir izvēle. Izvēles iespēja nozīmē, ka ir jābūt konkurencei. Uh, varbūt eh, runa par konkurenci lī, Eiropas līmenī, bet tas nevienmēr nozīmē to, ka atsevišķais eh, lietotājs var izvēlēties brīvi gan mobīlo operatoru, fiksēto eh, telekomunikāciju operatoru, internetu operatoru. Vidējas varētu teikt, ka Eiropas pilsoņiem šobrīd ir pieejama lielākie ātrumi un zemāks izmaksas nekā, piemēram, ASV. Tas nenozīmē, ka mums nav nekādas problēmas, kas būtu risināms vai uh, Eh, problēmas, kas būtu steidzami jārisina, bet mēs eh, sadarbojamies ar visiem interesantiem pusēm, ar parlamentu, lai izmantotu eh, to progresu, kas šobrīd tehnoloģija jomā notiek, lai padarītu to vēl labāku, lielāku ieguvumu Eiropas pilsoņiem. Priekšsēdētājs, jāpaldies par jūsu prezentāciju. Un vispirms aicināšu izteikties mūsu koordinators, runājot nevairāk par trim minūtēm. Kāriņš Krišjāns pirmais lūdzu. Jā, paldies. Šis bija ļoti interesants pārskats par jūsu darbu. Es nevēlos daudz komentārus izteikt, bet uzdot jums jautājumu. Jūs pieminējat tīkla neutralitāti, starptautisko viesabunēšanu, tie, protams, ir tie jautājumi, kas mums rada daudz bažu. Par tīkla neutralitāti man ir jautājums jums. Kā parlamenta deputātiem mums, mums praktiski bombardē ar jebkādām interesēm, te no vienas puses tie, kas vēlas visu atvērtu patērētēm, no otras puses ir nozars pārstāvi, kas saka, kā tad mēs lai pelnam, atpelnam tās investīcijas, kas bija nepieciešams, lai uzlabotu infrastruktūru. Kā vislabāk sabalansēt šīs intereses? lai no vienas eh, puses saglabātu vēlamo atvērtību, bet no otras puses saglabātu arī nozares intereses eh, turpināt veikt ieguldījumus. Paldies, es paredzēju trīs minūtes eh, katram koordinātoram, jūs izteicaties daudz īsāk, paldies par to. Tam lika tālāk sociāldemokrātu vārdā. <coughs> Uh, thank you, Mr. President. I used... Pa, Paldies, eh, priekšsarkungs, es pārēšu savu dzimto valodu. Eh, tātad jūs savā prezentācijā pieminējāt to, ka lielākā daļa Eiropas valstu eh, atrodas atšķirīgā konkurences situācijā salīdzinot ar ASV tirgu. Uh, Es vēlos īpaši uzsvērt situāciju ar 4G. Vēstulē Nelī Krūzai tik pievērst uzmanība tam, ka Eiropai ir jāpievērš lielāku uzmanību 4G tīklu un tās lietotājiem. Un uzņēmējiem ir tikai 6% pieeja 4G tīklam no tā, kas ir ASV Un viens no iemesliem, kas tika minēts šīs neveiksmes dēļ Eiropas tirgos, ir saistīts ar to, ka dalību valstis nav saulēcīgi šo diapazonu darījuši pieejamu. Un regulātoriem bieži vien eh, attieksme bija tāda, ka absolūti nebija vēlmes eh, veicināt jauno tehnoloģiju izmantošanu un ieguldījumi jaunajā 4G tehnoloģijās īsti netiek atzītas. Ne, nepastāv nekāda stimulu, lai nozare izstrādātu jaunu tehnoloģijas 4G eh, jomā. Paskaroties uz to, kā tālāk ķerties pie 5G tehnoloģijas uz šī izgāšanās fona 4G, izgāšanās tieši regulātoru ziņā, kā mēs varam ķerties vispār pie šīs jaunās paudzes 5G tehnoloģijām, ja neesam spējuši sekmīgi īstenot 4G tehnoloģijas. Ko darīt, lai izvairītos no šādām neveiksmēm? Priekšsēdētājs, paldies! Gabarčik kungs tālāk, bet viņš nav šeit klāt, kā es redzu, bet kolēģis ir lūdzu. Jā, paldies. Es vēlos aizstāt mūsu kolēģi Gabarčiku. Mēs apskatījām dokumentus saistībā ar paplašināt piekļuvu augsta ātruma internetam. Mums būtu nepieciešams ļoti detalizēts ziņojums, lai mēs varētu noskaidrot, cik labi mums veicas šajā jomā Eiropā, jo pastāv ļoti liels atšķirības starp valstīm. Ir dažas Eiropas valsts, kurās situācija ir ļoti laba, bet ir arī citas, kurās šī situācija nav laba attiecībā uz piekļuvas nodrošināšanu infrastruktūrai. Un tā nav pat problēma saistīta ar lielajām pilsētām, bet gan drīzāk ar lauku reģioniem. Mums vajadzētu detalizētu ziņojumu pirms eh, vēlēšanām mēs jau dažus dokumentus apstiprinājām, bet mums būtu nepieciešams zināt daudz detalizētāk situāciju, lai tiktu skaidrībā par to, kā palīdzēt dalību valstīm nodrošināt šo piekļuvu. Jo mūsu konkurētspēja un izaugsme lielā mērā ir atkarīgs no piekļuvas eh, platjoslas internetam. Priekšsēdētājs, paldies! Federiks Federlands. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī par prezentāciju. Daudz jautājumu, kad ir svarīgi Alda grupai šajā komitejā. Mēs runājam par daudziem miljoniem, kas eh, netiek uh, iz, ieņemti eh, tieši dažādu šķiešu dēļ. Zviedrijā daudz uzņēmumu saskaras ar grūtībām sasniegt savus uh, patērētājs citās valstīs. Mēs aizvien vairāk strādājam digitālajā laikmetā un redzam, ka eh, nodokļu situācija, ekonomika, tas viss ir tuvāk jums ar nosacījumu, ka jums ir pieejams optiskās šķiedras vai eh, citas pietiekam ātrs internets. Zviedrijā mēs esam eh, ieguldījuši diezgan liels līdzekļus, lai Eh, nodrošinātu optiskās šķiedras internetu, tīpaši lauku reģionos, jo nākotnē visdrīzāk viņi nesaņēms pietiekam piekļuvu eh, sabiedriskajiem pakalpojumiem. Vienā no salām, Gotlandē, kas ir tiešām lauku reģions, šogad vai nākamgad būs simtprocentīgi pieejams optiskās šķiedras internets visām maisainiecībām uz salas. Tas ir eh, šis tāds vieglais varbūt risinājums, bet, nu, Zviedrijai daudz grūtības ar šajā jomā. Bet šeit un, um, un um, sadarbībā ar komisiju un padomi mēs neesam uh, spējuši nodrošināt uh, digitālo programmas īstenošanu. Mēs redzēsim, ka daudz uh, biznesi bankrotēs, jo nevarēs nodrošināt visu nosacījumu izpildu ja varu uzdot par šiem komentāriem jautājumu, tas būtu tāds. Kāds, jūsuprāt, būs galvenais uzdevums jaunajam parlamentu sasaukumam, lai nodrošinātu privātos un publiskos pakalpojumus visiem eiropiešiem visā Eiropas Savienībā? E. Paldies! Ērnsas kundze no GOE grupas. Paldies! Paldies par jūsu uzstāšanos. Man ir trīs jautājumi. Pirmais ir saistīts ar pašu mm, aģentūru Berek. Mēs labprāt zinātu, cik caurskatāma ir šī struktūra. Jūs te runājāt par ekspertu grupu, kas darbojas šajā ekspertu grupā un kā notiek uh, kontrolas, lai varētu pārliecināties, ka caurskatāmība patiešām ir klātesoša. Varbūt varat kaut ko vairāk pastāstīt. Otrakārt, jūs runājāt par harmonizāciju. Harmonizācija kā mērķis, ar to saistītājas grūtības. Gribēju pavaicāt, cik lielu lomu šajās diskusijās uh, spēlē uh, personu datu aizsardzība. Un treškārt. Gribēju pavaicāt par tīkla neutralitāti. Ir uh, bijis daudz diskusiju gan parlamentā, gan šajā komitejā, un tīkla neutralitāte nevienmēr ir pašsaprotama. Ko jūs varētu teikt šajā saistībā? Nu jā, laikam ar to būs gana. Paldies. Paldies. Turmas kungu eh, neredzu. Neredz, ka viņš vēlētos runāt zaļo vārdā. Tad došu vārdu EFDD grupas pārstāvim. Taburāno kungs. Però il mio intervento alla discussione successiva che è molto simile sulla... Paldies. Es labprātāk izteikšos par digitālo darba kārtību. Temats ir ļoti, ļoti līdzīgs šim. Of... Uh, Tātad esam uzklausījuši pirmos jautājumus un došu vārdu Marbīkungam. Paldies! Es ļoti ceru, ka varēšu atbildēt uz šiem jautājumiem. Īsnībā jautājumi bija ļoti labi. Un, uh, Tie uz mani atstāja tādu mm, dziļu iespaidu. Ja mēs runājam par uh, tīkla neutralitāti, mums bieži vien par to tiek jautāts. 2012. gadā Bērek sagatavoja oficiālu atzinumu un uh, mēs nācām klājā ar paziņojumu, ka mēs uzskatām atvērt internets ir šausmīgi svarīgi šausmīgi svarīgs princips. Un, ja mēs runājam par kabeļu savienojumu, ir eh, jārunā arī par savienojumu tempiem, un jūs eh, tā tad paši maksājat par uh, eh, internetu pieslēgumu un uh, paši izvēlaties kādu internetu pieslēgumu izmantot. Caurskatāmība, protams, ir ļoti svarīga, lai cilvēki varētu saprast, ko viņi pērk, par ko viņi maksā un par ko viņam nevajadzētu maksāt. Līdz ar to caurskatāmība ir ārkārtīgi svarīgs princips šajā kontekstā. Un tālāk par konkurenci konkurence arī šeit ir no svāra, ir bijuši vairāki operatori, kas varētu, teiksim, ierobežot savu piekļuvi arī bezvadu tīklam un tā tālāk. Un, ja, piemēram, klientam ir izvēle, parasti operatori nemēģina tik ļoti ierobežot dažādas piekļuvas iespējas, lai nezaudētu klientus, un ir likumdošana, kurā ir paredzēts definēt piekļuvi internetam, un to mēs varam darīt eh, vietējā līmenī. Protams, interneta pakalpojumu uh, aina mainās, mums ir regulāri jāsako notiekošajam, un jāiepazīst arī ar dažādiem biznesu modeļiem. Mēs esam, piemēram, piedāvājuši kādreiz tādu biznesa modeli, ka, piemēram, telekomunikāciju operātori piedāvāja infrastruktūru un pakalpojumus, bet tagad tas ir nodalīts. Tātad infrastruktūru piedāvā viena operātora un pakalpojums citi. Es īsti nezinu, vai pēc pieciem gadiem pat internets izskatīsies tāpat kā šodien. Uh, Un, ja tiek izstrādāta jauna likumdošana, protams, ir jādomā arī par uh, iešanu līdzi laikam. Un mums uh, ir uh, Eh, jādomā par eh, to visu lielos vilcienos. Mēs nevaram visu regulēt detalizēt, jo patiešām nezinām, kā tehnoloģija attīstīsies nākamo gadu laikā. Tālāk tīkla spektrs tā nav berek kompetence, komisija pie tā strādā un 4G tīkla pieejamība Eiropā, piemēram, Zviedrijā aptuveni 90%, gandrīz 100% no visām maisaimniecībām var izmantot 4G tīkla un eh, tas ir ļoti ātrs eh, pieslēgums, tas ir nedaudz lēnāks nekā ASV, kur tas sākumā parādījās, bet eh, viņiem tur nebija 3G Un jāsaka, ka līdz šim brīdim visi ir arī ar prieku izmantojuši 3G tehnoloģijas un bija ar tām apmierināti. Ja mēs runājam par spektru, uh, 800 uh, frekvence, digitālās dividendes uh, pēc kāda laika beigsies, un uh, jāsaka, īstenībā Bereks arī šeit nav kompetences. Tālāk par ziņojumiem. Mēs esam birokrāti, mēs štancējam ļoti daudz ziņojumu. Ja jūs man pateiksiet, kādu ziņojumu jūs vēlties izlasīt, nu mēs paskatīsimies savā datu bāzē. Uh, mums ir definīcijas par valstīm, komisija patiešām uh, strādā ļoti labi, un Ir valstis, tātad par kurām ir eh, ļoti detalizēti ziņojumi. Tika uzdots jautājums, kas ir pats svarīgākais tieši parlamentam. Jā, šis jautājums man sagādāja lielu prieku, bet es eh, centīšos uz to neatbildēt, jo es eh, cienu tiešā veidā ievēlēto parlamentu. Jūs esat pilsoņu pārstāvu šeit, un diskusijas, kas norisinās tagad, ir ļoti nozīmīgas, un es varu piekrist visiem, kas saka, ka tas ir svarīgi gan demokrātijai, gan izglītībai, gan izaugsmē, un esmu ļoti pārliecināts, ka lauku reģioni šajā jomā vēl joprojām ir milzīgs izaicinājums. Tādēļ diskusijām noteikti ir e, jāturpinās. Bet, nu, protams, mēs nevaram prognozēt, e, kas precīzi notiks. Jāsaka, ka Berek cenšas uh, strādāt pēc iespējas caurskatāmākā manierē, un uh, to esam uzlabojuši gadu gaitā visai ievērojami. Un, uh, ja jūs tas interesē, oktobrī būs uzklausīšana ar ieinteresētajām pusēm. Tā notiks 16. oktobrī. Jūs visi esat laipni aicināti to apmeklēt. Tur būs diskusijas un uh, Ekspertu darba grupas eh, tagad arī strādā. Un, ja mēs kaut ko publicējam, tad, protams, mēs vienmēr eh, cenšamies ievērot caurskatāmības principus. Un Berek tāpat uh, arī ļoti daudz uzmanības velta tik nozīmīgajiem privātuma jautājumiem - datu saglabāšana, telekomunikācija, ierakstu un tā tālāk. Mums arī šeit nav tik daudz kompetenču, bet, eh, protams, ir ārkārtīgi daudz viedokļu šajā jomā. Ja mēs runājam par harmonizāciju, es kopš 2010. gada strādāju Bereka, pirms tam bija regulators Zviedrijā. Protams, arī mūsu finanšu krīze neatstāja neskartus, tāpat kā ļoti daudz cits Eiropas aģentūras. Un es domāju, ka organizācija nu, norisinās aizvien labāk, un mēs mēģinam eh, strādāt arī ar mazākiem līdzekļiem, panākot visu labāko efektu. Ir valstis, kas izmanto nedaudz citādākas metodes, neskatoties uz kopīgu pamatojumu, bet eh, situācija aizvien uzlabojas. Protams, neesam pie, pilnīgi laimīgi, jo ir ļoti daudz, kas jādara. Uh, Un ir jāparūpējas, lai jebkurš varētu atļauties ļoti ātru platjoslas internetu pieslēgumu par normālu cenu. Es ceru, ka atbildēju kopumā uz visiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Paldies par jūsu paskaidrojumiem! Tagad atkal būs diskusijas, diskusija otrā kārta. Došu jau vārdu citiem runātājiem. Uh, Gunārs Hokmarks lūdzu, paldies, man ir arī vairāk jautājumu. Pirmais no tiem, Kariņkungs arī to pieminēja. Jūs teicāt, ka mēs varētu jums uh, sniegt iedvesmu, par ko ir jāsagatavo ziņojumi. Runājot par uh, tīkla neutralitāti, tīklam ir jābūt piekļuvumam pieejamam visiem un uh, arī ir jābūt īpašiem pakalpojumiem, bet ir jābūt uh, precīzākai informācijai. Tas ir ļoti svarīgi, domājot, arī likumdošanas aspektā. Uh, Otrām kārtām salīdzinājums starp Eiropas Savienību un ASV. Īstenībā es vienmēr vilcinos uh, salīdzināt ES un ASV, un uh, citi var izmantot dažādas statistikas datus un teikt, mēs nu esam tie labākie, mēs to darām ļoti veiksmīgi, bet īstenībā mēs nevaram to visu vērtēt tā ļoti. Uh, lielos vilcienos ir pārāk daudz detalizētu atšķirību. Mums ir jāsaprot, kuras ir mājās vietas un. Mēs, protams, nezinām, kas notiks pēc pieciem gadiem, bet mums ir jāparūpējas, lai internets būtu pieejams visiem, pietiekami kvalitatīvs par normālu cenu un uh, būtu ļoti labi, ja Pērek varētu sagatavot uh, tādu labu pārdomātu ziņojumu par izaicinājumiem, ņemot vērā globālo konkurenci. Un pēdējais jautājums par Pēreku pašu. Ar kādu pieredzi esat uh, saskārušies pēdējo gadu laikā, ko vajadzētu mainīt, lai uh, Bērēk savu lomu varētu spēlēt pēc iespējas pārliecinošākā Eiropas regulators. Nu, kādas pārmaiņas vajadzētu veikt jūsu darbā, lai jums būtu vairāk iespēju? Un kā arī gal galā panākt šo vienoto digitālo tirgu? Paldies, Tojas kundze! Paldies! Es varu tikai turpināt Hokmārka kunga teikto. Varbūt mans jautājums būs tāds ļoti plaši tvērts. Mēs vienmēr esam atbalstījuši Bereka izveidi, jo šī iestāde ir ļoti svarīga, lai varētu arī īstenot Eiropas Savienības likumdošanu šajā jomā. Gribēju jums pavaicāt, kā Bereka varētu pēc iespējas labāk veikt savus pilnvarus, vai ir iespējams kaut ko mainīt, vai ir jāmaina uh, attiecības ar komisiju un dalību valstu regulātoriem. Tātad, kā jūs grozīt attiecībā uz jūsu kompetencēm, ko vajadzētu saglabāt, ko varētu uzlabot, sadarbojoties ar komisiju un dalību valstu uh, iestādēm. Un es negribētu tādu ļoti formālu atbildi. Uh, thank you very much uh, uh, for being here. I, I would like to ask uh, what... Robas kungs, paldies. Gribēju pavaicāt. Internets ir pasaules daļa, un tā nav tāda homogēna daļa, tāpat kā visu pasauli kopā. Kā varat garantēt anonimitāti internetā? Tad, kad pilsoņi sūta ēpasta vēstules, kad viņi iepērks internetā, kad viņi meklē informāciju, viņus visu laiku novēro, izmanto viņu personiskos datus, eh, šos datus glabā valdības, citas iestādes. Es gribētu pavaicāt, ko par to visu domā Bereka, vai Bereka šeit ir kāda pozīcija, un Varbūt mums vajadzētu darīt vairāk, lai aizsargātu mūsu pilsoņu anonimitāti un privātumu. Paldies! Paldies! Taličkas kungs! Priekšsēdētāji, jūs runājāt par likumdošanu un Jūs esat neatkarīgs regulators un jūs uh, to ļoti labi apzināties, un tad, kad ir uh, eh, sārunas par likumdošanu, tas ir jāpaturprātā, gribēju pavaicāt, kādas, eh, ar kādām grūtībām uh, sastopas jūsu darbinieki un kādas grūtības varētu prognozēt, vedot sarunas ar padomu un citām iestādēm? Nu, kādas uh, baumas šeit virmo? Paldies, Grīfins kundze, lūdzu. Paldies. Jūs runājat par ļoti ātru platjoslas pieslēgumu par normālu cēnu. Es gribēju pavaicāt, kā var izvērtēt šo veiksmes faktoru, ņemot vērā kvalitatīvus indikātors, ne tikai cenas indikātors, lai arī vecāki cilvēki, invalīdi, izolētas kopienas varētu piekļūt šiem pakalpojumiem. Paldies! Paldies, kundze! Mr. Chairman, and thank you for that presentation. Nākamais runātājs. Bonī kungs, paldies, paldies par prezentāciju. Man ir divi jautājumi. Tātad, ja mēs runājam par tīkla neutralitāti, protams, šīs diskusijas ir jāturpina un jāmēģina atrast līdzsvars starp to, ko sagaida pilsoņi un Eh, kādas iespējas tiek piedāvātas, tātad ko paši uzņēmumi var piedāvāt, eh, kādas vispār ir šīs tehniskās iespējas, kā to viss ir iespējams īstenot. Kāds varētu būt jūsu uzdevums šajā kontekstā? Un tālāk, otrs jautājums ir saistīts ar jūsu paziņojumu, ka ir jābūt tādai uh, aktīvākai konkurencei um, no Eiropas puses, piemēram, konkurēt ar ASV un citām valstīm. Uh, Es tam pilnībā piekrītu, bet runājot par regulējumu, mums uh, ir nepieciešams vairāk drosmes, ja ir nepieciešama konsultācija, ir jāpavaicā, vai ir nepieciešams arī tāds Eiropas ar līmeņa regulators. Paldies, paldies! Neredzu uh, nevienu citu pacelt roku. Došu vārdu Marbī kungam atbildēm. Paldies, mēģināšu to darīt pēc labākās sirdsapziņas. Pašā sākumā varu teikt, ir ļoti tāda smalka līnija starp manu darbu un jūsu darbu. Es esmu tikai jūsu padevīgais kalps, birokrāts, kas mēģina savu darbu veikt pēc labākās sirdsapziņas, ņemot vērā jūsu pieņemtos lēmumus. Mēs nemēģinām ietekmēt uh, likumdošanas procedūras, uh, bet uh, jāatceras, kādēļ Bereka vispār tika izveidot kā iestāde. Ja mēs runājam par statistiku un tā tālāk, kādēļ es to vispār pieminēju? ļoti daudz tiek salīdzināts un ir bijis daudz diskusiju par to, un salīdzināt jau var arī dažādās manierēs, protams ir arī pat liels atšķirības pat starp Eiropas dalību valstīm, neviens starp dažādiem kontinentiem. Ja mēs runājam par Bereka, par izmaiņām mūsu iestādē, kas notiek? Tirgus mainās burtiski pa minūtēm. Uh, Un mums tam ir jāpielāgojas, ja tagad tiks izmantotas 4G tehnoloģijas, kas pilsoņiem ir ļoti svarīgas, mums ir jāprūpēs arī par spektru un kā tad mēs piešķirsim spektra frekre, frekvences. Bija arī jautājumi par privātumu, un jāsaka, nu tas nav iekļauts mūsu kompetencēs. Tad, kad mēs diskutējam ar komisiju, citreiz mēs runājam, nu kā tad atkal uh, padarīt šo darbu tādu izsvērtāku, un mēs patiešām uh, uh, nevaram visu izdarīt. Ir uh, attiecīgi iestāde, kas kontrolē intelektuālā īpašuma tiesības. Jāsaprot, kā šis tirgus izskatīsies pēc pāris gadiem. 2012. gadā mēs izveidojām tā saukto vidustermiņu stratēģiju, un to vajadzēs, protams, arī aktualizēt pēc pāris mēnešiem Bereka arī teiks, kas īsti notiks. Mēs mēģināsim prognozēt, kas notiks šajā tirgū pēc pāris gadiem. Mēs patiešām rūpīgi pētām, kas notiek, lai varētu eh, labāk būt sagatavot dažādām izmaiņām tirgū. Runājam par TSM un tīkla neutralitāti. Mums ir jāsaprot, ka mēs nezinām, kas notiks pēc dažiem gadiem, un uh, Zviedrijā tika izveidots fórums, mēs runājām par uh, tīkla neutralitāti, tur uzstājās investori, operatori un arī paši klienti, lietotāji, lai mēs varētu saprast, kādas tad ir patiešā, patiesās vajadzības, un uh, nākotnē mēs šīs diskusijas, protams, varētu turpināt. Un tālāk, kā mēs varētu izvērtēt, ar kādu kriteriju palīdzību izvērtēt veiksmi, panākumus. Nu, mēs varam nospraust ļoti vienkāršus mērķus, un mēs būs arī vienkāršāk tos sasniegt. Kā var uh, izvērtēt panākumus? Tātad tiek nospraust ļoti svarīgi mērķi, un Berek uh, darīs visu, kas ir tās spēkos, lai šos mērķus sasniegtu. Protams, notiek daudz diskusiju, kā izvērtēt panākumus un tā tālāk. Un eh, šos kritērijus mēs varam nospraust tikai kopīgi ar jums. Nu, es īstenībā neesmu tas, kas tagad pateiks, vai mēs gūstam panākums vai nē. Un tagad, eh, eh, nu, tāds personīgs labs komentārs mūsu attiecības ar komisiju. Protams, mēs nevienmēr esam vienas prātes, mēs esam neatkarīgi eksperti, un kad mums vaicā, ko mēs par to domājam, nu, protams, mēs paužam savu viedokli, neskatoties, eh, kurš eh, ir gribējis to dzirdēt. Neatkarība ir ļoti svarīgs princips. Un to mēs vienmēr paturam prātā, pieņemot lēmumus. Protams, ir tā, ka mēs ar komisiju neesam viensprāts, un dažreiz pat neesam viensprāts ar jums. Nu, bet tieši tādēļ tik lielu uh, prieku sagādā regulātoru darbs. Nu, tas ir tāds ļoti silts krēsls. Un es varu runāt no savas personiskās pieredzes. Īstenībā mums ir ļoti labas lietišķās attiecības ar komisiju, jo citādāk jau mēs dažreiz nevarētu uh, diskutēt. Un īstenībā ir jābūt diskusijām. Un bieži viens tieši strīdos dzimst paties, patiesība un uh, Mums ir bijis daudz diskusiju ar komisiju un um, komisija arī kā novērotāji piedalās uh, mūsu lēmumu pieņemšanas procesā. The power market is very much. Par konkurences uzlabošanu jāsaka, ka tas ļoti lielā mērā um, sasaucas ar telekomunikāciju pakalpojumiem. Un, ja tas ir, mm, piemēram, arī saistīts ar elektrības padēvi. Un ja mēs tur neko nevaram ietekmēt, mums ir jāsaprot, ka uh, bieži vien esam attālinājušies no monopolu situācijas vairākās valstīs. Nav tikai viens milzīgs operators, ir, piemēram, nodalīta infrastruktūra no pakalpojumiem. Uh, Varbūt mums par to ir eh, jārunā vairāk, jo mēs varētu vienu brīdi nonākt situācijā, ka infrastruktūras jomā konkurētspēja ir ļoti veiksmīga, bet uh, ir monopola situācija pakalpojums sniegšanas jomā. Ir ļoti liela uzņēmumi, kam ir milzīga daļa, milzīga akcija daļa tieši pakalpojumu tirgumu. Uh, varbūt šie jautājumi ir jāpārunā, pirms mēs tā vienkārši nestoties atpakaļ ejam lielam soļam uz priekšu, izdomājot, ka ir kaut kādas lietas, kas ir svarīgākas par pārējām. Paldies, Mārbīkungs, par jūsu paskaidrojumiem, par jūsu sniegtajām atbildēm, par to, ka ieradāties parlamentā un sadarbības starp Bērek un Eiropas Savienību, Eiropas parlamentu norisinās ļoti veiksmīgi un mēs vēlamies, lai tā tikpat auglīgi norisinātos arī ar regulatoriem dalību valstīs. Un, uh, ja šī sadarbība izvērtīsies veiksmīgi, tas patiešām nāks par labu pilnīgi visiem. Paldies! And, uh, to... Un tālāk pāriem pie sastā darba kārtības punkta. Digitalizācijas darba kārtību un došu vārdu ģenerāldirektoram direktoram komisijas vārdā Medlin, Madlin kungam. Please. So, well, oh, uh, <clears throat> uh, the digi digital agenda for Europe. Digitalizācijas darba kārtība Eiropai. Ar to vēlamies palīdzēt Eiropas ekonomikai un uzņēmumiem gūt priekšrocības no digitalizācijas. Mums ir septiņas galvenās mm, prioritārās iniciatīvas, kas iekļaujušas šajā stratēģijā līdz 2020. gadam. Mērķis ir nodrošināt viedas, viedu visi, visietvarošu izaugsmi. Šo digitalizācijas darbu kārtību pārvalda komisijas ģenerāldirektorāts, kas nodarbojas ar komunikāciju. Paldies, ka ieradāties šeit, Madalina kungs un jūs esat no ģenerāla direktorāta Connect, jeb komunikācijas tīkla satura tehnoloģijas jautājuma. Paldies priekšsādātājiem, nerakārtīgi liels prieks būt atkal šeit, šai jaunizveidotajā, atkal izveidotajā komitejā. Un te redzam, ka, nu, at, te visu starpā ir arī jau tādas pazīstamas, draudzīgas sēs vienotra. Mēs Connect ģenerāla direktorātā esam apmēram uh, 1100 darbinieki Briselē un Luksemburgā, un mēs šo komiteju uzskatām par mūsu galveno kontaktu komiteju, tīpaši runājot par pētniecību un izstrādi, jo uzskatām, ka tieši jūsu darbs ir tas, kas vistiešākā mērā saistīts ar mūsējo. Mēs uzskatām, ka novatorismu mūsu priekšu virza Eiropa ar savām stratēģijām un attiecīgi budžeta līdzakļiem un Eiropas e, sabiedrību, un ja tirgus ir gatavi novatorismam, tad tādā gadījumā Vis, tas ir vislabākais veids, kā nodrošināt izaugsmu Eiropā, un tieši digitalizācija e, veido ļoti lielu daļu no budžeta kopumā un pētniecības un izstrādes jomā. Iesākumā vēlos pievērsties tam, lai, e, pārietu mm, tālāk darba ziņā uz šo nākamo sasaukumu, nu, no brozo 1 uz brozo 2 gandrīz vai tās kā. Šorīt komisija sēkā mm, par to visu runājam, jo darbs nedrīkst tikt apstādināts. Mums ir digitālās mm, darbības diena šī mēneša beigās, būs dažādi pasākumi, tāpat arī svinēsim drošības aģentūras NISA desmitgadu jubileju 1. oktobrī. Mums ir vesela nedēļa, kas paredzēta būs kodēšanas prasmēm eh, no 11. līdz 17. Tad, tad ļoti daudz, kas paredzēts jau turpmākajās nedēļās, un tāpēc jūs kā komitejas deputātus um, aicinu tajos šajos nu, pasākumos iesaistīties. Kas attiec uz konkrētiem datumiem un mūsu darbu, sekretariāti mēs esam uzstāvuši četru lapu dokumentu ar saitēm, informāciju, ko, ir, ko jūs tad varat iepazīties. Kā jau teicu, mēs darbu turpinām, mēs nenogaidām šobrīd uz kaut kādu vēlāku posmu. Pirmām kārtām ļaujiet man pieskarties platjoslu infrastruktūrai un regulējošiem ietveram. Uh, Eh, Jorans jau par to nedaudz runāja. Viņš teica, lūk, ir eh, nu, atsevišķi jautājums par eh, ekspertiem. Un par to vēl runāsim arī šodien jūsu sanāksim, bet vispirms infrastruktūra. Pašreizējās komisijas vīzija bija nodrošināt Eiropā visa veida infrastruktūru, kas ļautos, ļautu Eiropai darboties runājot gan par privātām un valsts partnerībām visā Eiropas teritorijā. Struktūra fonda plānojums vasaras laikā tika mums iesniegts un centāmies darīt visu, lai aizpildītu plaisas un izpildītu tos mērķus, ko iepriekšējā sasaukumā parlaments ir noteicis tieši attiecībos platjos, un tomēr plaisa joprojām pastāv. Šī plaisa pirms struktūra fonda tēriņu plānojumu iepriekšējos gados ir tagad samazināta tikai par vienu eiro no pieciem. Tātad 80% no finansējuma um, ir vajadzīgi, Pievēl, joprojām pietrūkst, lai sasniegtu attiecīgos mērķus. Es domāju, ka tā ir ļoti centrāla problēma, tā jāpatur prātā. Te nerunājam tikai par valsts līdzekļiem, te varam runāt arī par jauniem finanšu instrumentiem, par izmēģinājumu projektiem, kā piemēram projektu obligācijām. Uh, ar EAF, varbūt arī nu, šī ap, līdzekļu apkopošana. Bet tīri strateģiski runājot, jāsaka, šobrīd pietrūkst investoru līdzekļu. Tas attiec gan uz platjoslu, gan uz infrastruktūru tēriņiem, gan arī uz vienotā tirgus regulējumu. Otrām kārtām, ko darām ar platjoslu? Mēs apmaināmies ar um, dažādām lietām, izmantojot platjos, nu tikai varbūt ar dažādiem video par jūsu kaķīšiem, bet tāpat laikā nosūtam, protams, arī informāciju, kas palīdz tev efektīvāk darboties skolām, universitātēm, institūtiem, un tāpēc digitālais vienotais tirgus visplašākajā nozīmē ir jāceļ ātrāk, jāveido daudz ātrāk. Tā ir vēsts, ko vēlamies pateikt ar šo darba kārtību. To apstiprina arī uh, jaunie, jaunie celtais komisijas priekšsādātājs Junkers atsevišķi digitālā vienotā tirgus elementi ir atkarīgi arī no tā, cik, piemēram, ātri internets darbojas manai mazai Skotijas ziemeļos, kā viņi var sazināties ar manu brāli sagot Anglijas dienvidos. Un tāpēc tas ir vienotais tirgus. Daudzkārt tas saistīts ar patērētāja aizsardzības izstrādi. Tas attiec uz e-komerciju, tiešsaistē un tā tālāk. Digitālais vienotais tirgus ir veids, kā efektīvi veidot ekonomikas regul, regulējumu, paturot prātā šo digitalizācijas aspektu. Par to eh, jau ir daudz runāts, arī daudz progresa ir gūts, bet vēl daudz vairāk pro, jādara. Turklāt nākamais pētniecība. Tas, tā, protams, ir mūsu nodarbošanās galvenā asa Un šeit ir pavisam jaunas jāsmas, mums vēsmas, mums šeit jādomā par vienotām debesīm, par novatorismu, mums jābūt e, konsekventiem attieksmē pret pētniecību un izstrādi. Turklāt ir jābūt daudz vienkāršākai pārējai no pētniecības institūtiem uz mazajiem MBU. Mēs gūstam progresu šajās jomās, bet neesam vēl sasnieguši visu, ko vēlamies. Mums ir bijušas diskusijas par budžeta trūkumiem un to, ka nu, šādi trūkumi tiešām draud. Uh, Respektīvi, ka mums var nebūt tie līdzekļi, ko mēs esam šobrīd pasolījuši. Jau vasaras pēdējās nedēļās sastapāmies ar maksājumu problēmām 2014. gada kontekstā, Tāpēc tajā brīdī, kad mums būs jāpieņem 2015. gada lēmumu, par ko jūs šobrīd spriežat, problēmas jau ļoti acīm redzams, tās ir ļoti nopietnas. Jo mēs jau varam šeit runāt skaistiem vārdiem par pētniecību, bet ja beigu beigās man kolēģi nevar apmaksāt rēķinu savlaicīgi, tad pētnie, pētnieki nejutīs nekādu motivāciju. Un tomēr jāsaka tā programma, kas šobrīd mums ir izstrādāta digitālajai pētniecību un izstrādēji, ir lieliska. Mēs varam ļoti būtisks ieguldījumus dot reindustrializācijai, izmantojot novatorismu digitalizācijas jomā vienalga, vai te domājam par nākamo pusvadītāju paudzi, ja par datortehnoloģijām. Poten Eiropā ir ļoti daudz potenciālu un ar privātajām valsts partnerībām, kas jau ir izveidots, var ļoti daudz ko panākt. Varbūt pat varam vēl papildus strādāt arī pie kiberdrošības un industrializēšanās šajā jomā. Tātad vēlos līdz ar to beigt savu prezentāciju, tā bija diezgan īsa, jo domāju, ka galvenais ir vienkārši pateikt galvenos virsrakstus, un tad detaļās iedzilināšos tajās jomās, par kurām deputātiem ir vislielākā interese. Un tad tās varbūt arī tās jomas, kurās varēsim sastrādāties jūsu turpmākā sasaukuma laikā. Paldies, turpina priekšādātājs, paldies, ģenerāldirektori. Tālāk vērsīšos pie koordinatoriem. Vispirms Krišjānis Kariņš. Viņš ir tautas partijas pārstāvis. Paldies, priekšādātā, paldies par šo prezentāciju. Es domāju, ka mēs visi ļoti augstu vērtējam to faktu, ka tā bija īsa, lakoniska. Tas ir kaut kas tāds, pie kā īsti nesam raduši. Digitālais vienotais tirgus. Skatos uz datiem, ko jūs mums piedāvājat. Tiešsaistes iepirkšanās 47% vidēji, gandrīz sasniegts mērķis, pārobeža e-komercija 12%, mazliet vairāk par pusi no mērķa. MVU, kas pārdod tiešais tirgos piešaistē, ir pat vairāk par pusi pārsniedzis mērķi. Kas tad ir lielākais šķērslis visiem šiem e, jautājumiem un kas jādara, lai to visu varētu attiecīgi arī izsinātu? Then... Vispirms ļausim visiem uzdot jautājumus un tad dosim jums iespēju vēl tālāk. Daņi, kas kungs sociālistu grupas vārdā. Paldies priekšsādātāji, ģenerāldirektor kungs saka Nikas kungs. Es iepriekš uzdevu jautājumu par 4G lomu. Un vēlētos, lai jūs mums pastāstat, kā mēs labāk varam nodrošināt plato, platjoslas ieviešanu arī lauku teritorijās. Eiropā apmēram 6% 4G mm, tirgus ir izmantojumi. Un nesam dzirdējuši vēl atbildi no nu, atbildīgajiem par to, kāpēc tikai 6% var to izmantot. Gribu jums vaicāt to tāpēc šajā kontekstā. Bez platjoslas jau nav nekāda jēga runāt par Eiropas digitalizāciju. Nu, vienalga, vai vispārīgā kārtā vai detalizēti. Līdzekļi, kas šiem jautājumiem tiek tērēti, tiek iekļauti reģionālās attīstības jomā Un tad kāds reģions lemj, vai viņi vēlas izmantot digitālo darbu kārtību. Bet mums ir jāzina, cik daudz līdzekļu tiek kādās lietās tērēti. Cik daudz tiek tērēts nacionālo stratēģiju kontekstā. Un kas notiek attiecībās konkrētiem lēmumiem. Es nezinu, par mums arī notiek konsultēšanās attiecībā uz daudziem no šiem lēmumiem. Tagad, kas attiec uz 4G un digitālo darba kārtību, gribu zināt, kā tas viss notiek. Nu, ja, piemēram, ir 4G mobilais telefons, un tas nav mm, sasaistīts ar šo platjoslu. Kā tas sasaistās ar citām tehnoloģijām, kas varbūt nav, nu, fiziskas kā tādas. Es domāju, ka būtu interesanti zināt, kā tad darbs turpinās ar, reģion, ar uh, reģionālās attīstības ģenerāla direktorātu. Kā jūs sadarbojaties ar viņiem? Vai jūs pieņemat stratēģiju, kas tad varēs mm, attiecīgi arī kaut ko panākt šajā jomā? Paldies, kolēģi! Tālāk EKR grupas vārdā Tošanovskī kungs. Paldies priekšēdētāji! Vēlos pateikties par prezentāciju, ko nu pat dzirdējām. Tagad, lūk, pēc brīvdienām šīs ir pirmās debats, ko noturam, un tās ir tieši par digitālo darba kārtību. Mēs apstiprinājām digitālo darba kārtību vasaras sākumā, Un tāpēc, protams, ir skaidrs, ka rezultāti šobrīd pilnībā vēl nevar būt redzami. Tas attiec arī uz apvāršanas 2020 un arī Connecting Europe instrumentu. Neskatoties uz to, ka samazinājām paredzētos līdzekļus, līdzekļi tomēr piešķirti ir. Un tāpēc mans jautājums ir šāds. Saskaņā ar jūsu vērtējumu, kad tad šīs debatas varēs noslēgties? kad būs gala rezultāti tādi, kas ļaus mums redzēt, vai mūsu cerības ir attaisnojušās un vai izdarīts tas, ko prasījām attiecībā uz tehnoloģiju neutralitāti, kas, protams, ir būtisks priekšnoteikums, kas notiek ar ātrgaitas internetu kam arī taču vajadzētu maksimāli tikt izvērstam visā Eiropā. Uh, mums ir vajadzīgi kaut kāda veida konkrēta skaitļi, lai mēs varētu īstenot diskusijas un lai mēs varētu redzēt, vai prasītais ir izpildīts. Jo, protams, ir tādas jomas, kā lūk šī Connecting Europe, jeb Eiropas infrastruktūra instruments, kas būs jāpārskata. Un tad, attiecīgi, jāpielāgo tas, kā piešķiram līdzekļus, kā līdzekļi tiek tērēti vai pārvietot tos no vienas līnijas uz otru. Un tāpēc gribu jums vajadzētu, jūsuprāt, kad mēs varēsim saņemt tādas informāciju, lai noturētu pamatīgas diskusijas par to, kā ar šiem jauniem instrumentiem esam ietekmējuši digitalizācijas jomu. Paldies tālāk Alta grupas vārdā. Pēdējais kungs vai Jānis Ipa kungs? Ei. Hey. Honorable Chairman. Uh... Godātais priekšādātāji, saka Ansipa kungs. Pirmām kārtām gribu teikt paldies vicepriekšādātāji Krūzes kundzei un jums par labu paveikto darbu, veicinot un turpinot veicināt digitālo darbu kārtību. Un tomēr mums, protams, ir jāturpina darbs pie tā, lai veidotu vienotu tirgu šai jomā. Mums ir vajadzīgas visa Eiropas infrastruktūras un jāizseno Eiropas ietvars drošai elektroniskai identitātei. Un jāsaka, man mazliet mulsina tas, ka lai arī mēs varam iegādāties avio biļetes elektroniski un arī tās izmantot, mums tomēr tās vēl joprojām ir jāizdrukā. Un burtiski jāparaksta. Mit uh, the, the, uh, the administration of un tas ir papildus administratīvs sloks. Kāpēc mēs nevaram izmantot elektroniskus dokumentus, digitālos parakstus šeit, šajā ēkā, šai parlamentā? Es saprotu, ka tas ir tāds neliels jautājums, mazs, it kā nesvarīgi nianses, bet tas tomēr ļoti labi parāda, cik daudz mums vēl jādara lai uzlabotu un mainītu pašreizējo situāciju. Eh, Mist... Liels paldies, priekšsādētājs turpina. Tālāk Silikjotis kungs. Madam Ernst, on behalf of GUE, ok? Nē, tomēr Ernstas kundze GUE grupas vārdā. Es izskos nevis kā koordinātori, bet vienkārši gribu runāt par šo jautājumu. Divas lietas, kas man ļoti skar. Protams, ka redzam, ka mūsu priekšā ir viens no lielākajiem izaicinājumiem turpmākajos gados, gan ekonomiskas, gan tīri demokrātiskā ziņā. Šī digitālā darba kārtība, ko vēlamies īstenot, nu jā, to jūs skaidru, ka šī pateicāt, un beigu beigās atgriežamies pie finanšu jautājuma. Mums, protams, ir joprojām eh, ar platjoslas eh, ieviešanu diezgan lieli eh, finansiāli iztrūkumi. Jūs runājat par finanšu problēmām, arī mēs esam ar tām ļoti labi pazīstami, un nu, tādas vienkārši ir, jā, līdzekļi ir ierobežoti. Un šiem ierobežumiem, protams, ir arī tālākas sakas. Ja skatāmies uz nākamajiem gadiem, kas jūsuprāt, tad būs tās galvenās problēmas? Kur nepietiks finanšu visvairāk? Tas pirmais jautājums. Un kādas tad jūsuprāt šāda finansējuma trūkumam būs sekas? Un otram kārtām skatos uz šīm jūsu četrām lapusēm. Es redzu, ka katru gadu ir milzīgas, milzīgi izdevumi eh, tieši tāpēc, ka pastāv krimināla noz, eh, kibernoziedzība. Miljardiem līdzekļu iet zudumā, eiro iet zudumā, un tāpēc jautājums par interneta drošību. Ko var darīt šai labāk? Kā labāk aizsargāties pret kibernoziedzību? Paldies! Uh, thank you very much. Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs. EFD grupas vārdā. Nē, no nu zaļajiem šķiet nevienu nav klāt, jā? Ja? Nevienu neredzu. Bet tad EFD grupas vārdā Dario Tamburāno. Paldies, priekšsēdētāji. Cik man daudz laika? Divas, divas vai trīs minūtes drīkst uzstāties. Paldies! pat neredzam šo 12% paaugstinājumu gadā, tad jāsaka, tomēr ITK, jeb informācija tehnoloģijas un komunikācija joma ļoti smagi skar digitālā plēsa. Itālijā nav platjosmas ieviestu pilnīgi visur, tas tikai pamat pakalpojumi ir pieejami šai ziņā, pastāv milzīgi um, tādi oligopoli, monopoli, asimetrijas, um, augšu pielādu un leju pielādes ātrumi ir ļoti atšķirīgi un tāpēc digitālā darba kārtība ļoti grūti īstenot. Pietrūks digitālās demokrātijas, lietotāja aizsardzības. Un varbūt tāpēc mums vajadzētu izmantot tādu pieeju, kas vērsts no apakšas uz augšu. Varbūt eh, varam palīdzēt tieši sabiedrībai, kopienai. Un skatīties ne tikai uz tehnoloģiskiem jautājumiem, bet arī uz sociālu raksturu jautājumiem, internets, piemēram. Kā tas notiek tieši uz vietas, kā iespējams uh, um, apkopot šos finansējumus? Kā darbojas bezpeļņas organizācijas? Kā apiet šo oligopolu, kas šobrīd pieder, pieder interneta piegādājumam? Piemēram, manās mājās Romā es varu veikt, izmantot inform, in, internetu 23 megabaitu sekundē, un neviens cits piegādātājs man neko līdzīgu nepiedāvā. Tātad, lūk, Itālijas galvaspilsēta privāts lietotājs nevar izvan, izvēlēties vienu vai citu piegādātāju. Nu, tad nemaz nerunāsim par kaut kādām mazām Itālijas uh, sa, saliņām, kur, protams, arī ir tikai viens piegādātājs. Mums ir vajadzīga pieeja, kas vairs no apakšas uz augšu. Un to var darīt ar salīdzinoši nelieliem izdevumiem, samazināt digitālo plaisu, tīpaši lauku reģionos kur nav publiska un valsts partnerība. Priekšsēdētājs, paldies. Jūs lieliski iekļāvāties laikā, kā redzams. Un pēc pirmājās jautājuma kārtas tagad laiks jums sniegt atbildes. Paldies! Varbūt ne gluži atbildēšu uz jautājumiem tādā secībā, kā tiek uzdot, bet sākšu ar beigām, Tamburāna kungs. Kopš 2010. gada mēs daudz runājam par digitālo plaisu un iekļaušanu. Uh, Tā ir tā joma, kurā Eiropas līmenī mēs e, esam vismazāk zinoši, vismazāk stipri. Viesoties dažādās valstīs, es redzu atšķirīgus risinājumus tam, kā panākt, ka vecāka gadagājuma cilvēki lieto internetu. Katra valsts strādā pie šiem jautājumiem, bet tas, ko mēs centāmies iepriekšējā sasaukumā panākt, ir izmantot nacionālos digitālos līderus, uh, strādājot kopā ar nacionālām struktūrām, lai šo virzību no apakšu uz augšu nodrošinātu. Tas nav nekāds noslēpums, ka mans pašreizējais priekšnieks, vicepriekšsarētāja Krūze, eh, ir uzņēmusies vadošu lomu. Bet mēs varam pateikt eh, valstu valdībām, šā ir laba ideja, izmantoja struktūra fondus, eh, nevajadzētu likt šķēršļus. Mēs nevaram ar likumdošanu no, no augšas nonākt pie šādām aktivitātēm. Bet ar jūsu palīdzību, ko mēs esam izdarījuši, saucamā civila regulējumā, ir pieprasīt eh, pašreizējo normu kartēšanu daudz eh, plašākā apmērā nekā šim, vai digitālai plaisai ir liela nozīme. Es domāju, ka tā ir ļoti strateģiski joma, ja visi vēlas platjoslu un eh, prasīs to uz vietas, tad būs pilnīgi skaidrs arī, ka nepieciešams ieguldīt līdzekļus. Tālāk Nikos kungu uzdotais jautājums par to, ka ja jau nauda ir pieejama struktūra fondos, kāpēc viņi neplūst uz šo jomu. Tikko noslēdzās periods kopš atvesļošanās plānošanas, kurā mēs neuzrādījām labus rezultātus eh, fonds līdzekļu apgūšanā vietējā līmenī. Mēs lauku attīstībai paredzētos līdzekļus centāmies pārcelt uz platjoslu, bet tas nesanāca. Tad eh, tie, kas eh, varēja to darīt, nebija tik pazīstami ar šo tematu, varētu to efektīvi darīt. Tagad mēs saprotam, ka IKT ir kā mērķis, uz ko koncentrēties struktūra fondos. DigiConnect ietvaros mēs domājam, ka tas tie veidos kāds 4-5% izdevumiem IKT jomā iepriekšējā finanšu periodā līdz 9 plus mīnus procentiem šajā periodā. Tā ka mēs redzam, kaut kāda virzība notiek. Dažkārt eh, nacionālā līmenī eh, ceļi un tilti ir eh, pievilcīgāk nekā šīs dīvainās neredzamās internetu lietas. Tagad mūsu kolēģi ir daudz tuvāk mums, bet tā nav iekšēja problēma. Tā drīzāk ir problēma domāšanas mainīšanā Nākamā iniciatīva, kur mēs vēlamies uzņemt, ir strādāt ar vietējiem pārstāvjiem ne tikai šeit parlamentā, bet arī ar ECOSOC, ar reģionu komiteju, lai palielinātu informētību par šo jautājumu, par to, ka nauda ir pieejama Eiropas līmenī, ja cilvēki to vēlas īstenot. Tas lielā mērā sasaucas ar Tažanovska kunga jautājumu par infrastruktūras eh, vīziju Junkara kungam. Uh, par 300 miljārdiem eiro. Tur nevis ir jaunie līdzekļi, bet publiskie privātie. Mūsu tā vadošā loma varbūt e, saistīta ar nelielu salīdzinošu daļu, kas cef ietvaros ir piešķirta platjoslai, bet mums ir jācenšas vietējā līmenī uh, Eh, veicināt, lai vietējās eh, organizācijas aktīvāk darbotos un lai struktūra fonda līdzekļi tik novirzītu šajā jomā. Tālāk par drošības apsvērumu, ko Taženovska kungs un Ernstas kundze pieminēja. Rīt jūs runāsiet ar eh, Enisa pārstāvu, dr. Hambehtu par Renisas eh, mandātu atjaunošanu. Mēs tagad ar Renisa aģentūru cenšamies sadarboties, lai stiprinātu kiberdrošību. Kā es norādīju savā sākotnējā uzrunā, mēs uzskatām, ka sadarbībā, pētniecībā un inovācijā mēs varam eh, daudz vairāk panākt, eh, lai izveidotu kiberdrošības platformu. Nevis vienkārši ļaut partneriem no ASV un Āzijas mums piedāvāt pakalpojumus. Uh, parlaments, Eiropas eh, Savienības padome un citas institūcijas var sadarboties, izveidojot drošības rēģēšanas komandu. Šie pasākumi ir nepieciešami bet, eh, un varētu būt efektīvi, bet ir vajadzīga koordinēšana. Nu, un lielākā daļa no nacionālām aģentūrām to ir atbalstījusi, bet pat vasaras eh, laikos mēs arī avīzēs redzam lielāku daļu ziņu veltīt eh, kibernoziegumiem, vienalga vai to ir veikušas kādas valstis vai uh, speciāli nolīgti spēki. Katrā ziņā mums priekšā ir priekšlikums, un šī komiteja ir cieši saistīta ar to, kaut arī imko ir vadošā komiteja. Un eh, NS koordinēšana notiks, un es ceru, ka parlaments uzņemsies vadošu lomu. Tas būtu par drošību. Edes, ko Ansep kungs pieminēja par Eidas likumdošanu, šobrīd tā aizstājusies spēkā, tā komanda, kas eh, to eh, at, atnesa, varētu teikt, līdz parlamentam, komisijai, strādājuši tālāk pie detalizētām specifikācijām. Problēma ar to, ka visu uh, padarīt elektroniski kvestoriem šeit parlamentā. Es saprotu, pa ko jūs runājat. Ir ļoti daudz lietas, kas man tiešām jāparaksta ar pildspalvas papīru arī Eiropas komisijā. Par jautājumu, kā uzlabot uh, to, eh, kas jau ir sasniegts, eh, lielākā daļa atzinības pienāks manai priekšniecei Krūskundzei, bet eh, digitālajā daļā pie, tiek pieminēts vārds horizontāls. Manuprāt, pašreizajā pārvaldības sistēmā mēs panācām stingri tādu spēcīgi izteiktu vertikālu rezultātu. Un nākamajiem pieciem gadiem vīzija vajadzēja būt tāda Eh, digitālās jomas prioritizēšanu visur. Neredz nevienu jomu, kur digitalizācija vai digitālais aspekts eh, nebūtu prioritārs. Vienalga, vai runa par parlamentu kā iestādu vai citu. Kariņkungs, jūs jautājums par eh, digitālo vienoto tirgu, kāpēc cilvēki masveidā neatrodas internetā, nu, tur ir dažādi iemesli. Tad, kad mēs aptaujas organizējam, lielākā daļa patērētāja, kas neveic iepirkšanos, uh, internetā baidās no krāpniecībām maksājumos, un otrkārt arī nespēja piegādāt eh, sūtījumu pakets tātad patērētāju tiesību jautājumu. Ja mēs to varēsim pārvarēt, tad cilvēki aizvien vairāk iepirksies internetā. Lai MVU pārdod savus preces vai pakalpojumus internetā, mums jānodrošina īstermiņa, īslaicīga palīdzība MVU, kuru vadītāji bieži vien nav digitālās paudzes pārstāvi. Viena lieta ir izveidot mājaslapu, bet saprast, kā eh, pieredze internetā maina uzņēmējdarbības eh, veidu. Uh, varbūt ar eh, nelieliem pa palīdzības voucheriem vai kā, kas līdzīga programma Spānijā ir pašreizējā reģionālā fonda ietvaros. Ja tas darbosies, mēs to varēsim paplašināt. Ir nepieciešams no 500 līdz 5000 eiro, tam nav nepieciešama 5 miljoni. Lielais izaicinājums šajā jomā ir atrast palīdzību uz vietas, kas var būt pieejama ļoti īsā laikā daudziem MVU. Uh, Un to mēs ar kolēģiem saucam par digitālo uzņēmumu skatījumu. Es ceru, ka es esmu atbildējis uz galveniem eh, punktiem pirmajā jautājuma kārtā. Priekšsēdētājs, paldies! Kristiāns Ēlers eh, tālāk ir pirmais mūsu sarakstā. Paldies, priekšsēdētāji, lai mazliet jautrāk uh, skatītos šīm lietām. Tā Ents kundze runāja par kibernoziegumiem, un tad šis Jūsu uh, politiskā grupa cīnījās līdz pašam pēdējiem, lai piešķirtu papildus līdzekļu šai jomā, un komisijai daudz mazāka līdzekļu ir pieejama, bet patīkam, ka vasaras uh, gaitā jau jums nobriedz ar šis secinājums, bet man jums ir struktūrāls jautājums. Jūs pieminējāt uh, šo pamatu jautājumu par infrastruktūru un attiecībām starp komisijas iespējām un dalību valstu autonomiju. Kāda ir jūsu ideja, kā mēs ar šiem ierobežotiem līdzekļiem, Connecting Europe ietvaros un digitālās programmas ietvaros, kā mēs to varam izmantot? Ja Vācijā mēs vēlamies platjoslu līdz 50 megabaitiem panākt, kas ir Dienvidkorejas pašreizējā situācija, tad ieguldījumi nepieciešami 80 miljārdu eiro apmērā. Tātad publiskie līdzekļi un arī tie, kurus, kuru mēs visi ceram no Eiropas, no tāda realitāte šādi ieguldījumi var būt tikai no privātā sektora. Kāda ir sarunu uh, gaita starp jums un uh, dalību valstīm un kā mēs varētu no Connecting Europe uh, dabūt šos līdzekļus, lai varētu sadalīt starp dalību valstīm to kaut arī nepietiekoši, bet varēs kaut ko vismaz panākt. Paldies! Rikē kungs tālāk. Merci, euh, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji. Ģenerāldirektors, viens konkrēts jautājums. Daudzi, kas izteicās, teica, ka ļoti svarīgas investīcijas infrastruktūrā un ir jauni finanšu instrumenti Un visi lūk šie jaunie investoriem paredzētie instrumenti, tāpat arī Eiropas infrastruktūra instruments. Un šajā kontekstā, kontekstā ir arī digitalizācijas projekti. 250 miljoni eiro paredzēti 14. un 15. gadam kopā 500 miljonu eiro. Tātad vai jūs mums varat pastāstīt? Vai esat jau saņēmuši pieteikumus par būtiskiem digitalizācijas infrastruktūra projektiem, attiecībā, piemēram, lūk, uz šīm projektu obligācijām? Un, ja jā, tad kādi tie ir? Tāds papildus jautājums, vai jūs varat paskaidrot? Kāpēc, nu, viņa saka, tā vairāk padom nekā komisija ir ierobežojis jauno finanšu instrumentu izmantošanu, uh, Eh, attiecībā lūku šo Eiropas infrastruktūra instrumenta ietvaru. Tālāk Tojas kundze. Grācie, prezidente. Eh, Grācie, signor direktor. Jā, paldies, priekšsēdētāji, paldies, direktoru kungs, par prezentāciju, paldies par atvērtību, arī atbildot uz citiem jautājumiem. Mans jautājums ir praktisks dabas jautājums. Iespēja izmantot tos nelielos resursus, kas mums ir pieejams, salīdzinot ar vajadzībām, kas pastāv. Tie ir nelieli resursi, bet tomēr tie ir ļoti svarīgi. Kā vislabāk izmanto šos līdzekļus, lai palīdzētu dalību valstīm un vietējām varas iestādēm, lai efektīvi tos izmantotu? Es domāju vairāk par ieguldījumiem, uh, nodrošinot jaunus, tā skaitā digitālus pakalpojumus, digitālās darba vietas. Tam mums ir pieejama struktūra fonda, kas ir pieejama ieguldījumiem šajā jomā, salīdzinot ar iepriekšējo situāciju, kad tas nebija pieejams. Bet eh, pirmie uzmetumi no komisijas neietvēr šādas, eh, šādas iespējas. Eh, parlaments to mainīja. Tas ir svarīgi, ka šos līdzekļus var izmantot šim mērķim, bet eh, mēs esam virzījuši no 4, 5, 6, 9. Nu, cik efektīvi mēs varam izmantot šos līdzekļus projekti, kas tiek iesniegti eh, uzaicinājumu ietvaros? Cik lielā mērā šie projekti sakrīt ar jūsu zināšanām par faktiskajām vajadzībām? ja ir labi projekti, mēs, protams, eh, atbalstam to, ka tajiem tiek tērēt struktūra fondi, bet kā pastāv šīs eh, attiecības ar Digi Region, Digi Connect, divas lielās eh, komisijas daļas, lai kā jūs varat sadarboties, lai palīdzētu dalību valstīm? vietējam līmenim, vai jūsu attiecības veicina situāciju. Manuprāt, tieši pietrūks sadarbības, un ko mēs kā parlaments varam darīt, lai nodrošinātu, ka eh, šīs prasmes daudz eh, sekmīgāk tiek eh, saskaņots. Paldies, tālāk Henkelkungs. Jā, paldies. Visu savu mūžu esmu strādājis šajā nozarē vēlos e, izteikties par šo dokumentu, ko jūs šeit izdalījāt un e, kurā jūs rakstat, kā mums klājas. Es īsti nesaprotu, kāpēc jūs tik daudz koncentrējaties uz tādām lietām, e, kā cik daudz iedzīvotāji iepērkas internetā, cik daudz MVU piedāvā savus preces vai pakalpojumus internetā, vai tas tiešām ir pareizākais jautājums, vai nevajadzētu vairāk prasīt par izmantošanu eh, izglītības, veselības aprūpas, pārvaldības jomā. Un otrs jautājums. Vienmēr jāsāk ar labu piemēru, un šeit jau tas tik pieminēts, kā pieprasīt izdevumu atmaksu šeit parlamentā Nezinu, vai komisijai pamatā, eh, padomāja kāds projekts, lai palīdzētu mums politiskiem līderiem un valdībām eh, rādīt šo labo piemēru, izmantojot digitālās metodas. Un pēdējais jautājums. Jūs pielīdzināt savu, salīdzināt savu darbību ar mērķiem. Nu, mērķi, protams, ir laba lieta, bet īsti nav skaidrs, vai šie ir ambiciozi mērķi vai nē. Un dažos mērķos mēs redzam, ka mēs uh, pārāk eh, labus rezultātus neuzrādām. Piemēram, eh, pilsoņu skaits, kas eh, aizpilda elektroniski valsts pārvaldes iestāžu prasītās anketas. Salīdzinot ar ASV, Āziju, kāda ir situācija? Paldies. Priekšsarētājs Grostets kundze. Euh, Priekšsarētāji. Pirmām kārtām gribu teikt paldies ģenerāla direktātam par lielisku paveikto darbu, strādājot pie digitalizācijas. Mans jautājums, drīzāk piezīmes, ir saistīts ar to izkundas teikto par struktūra fondu izmantošanu, lai mudinātu dalību valstis un arī sabiedrību vairāk investēt um, cīņā pret kiber noziedzību, jo, manuprāt, tā ir prioritāte. Vai nevajadzētu tomēr atgādināt, ka ir krietni procentāls liels skaitlis, kas e, tomēr no struktūra fondiem būtu obligāti jāvēltē tieši šādiem e, cīņai par šādiem pār, pārkāpumiem? Otrām kārtām vēl par kibertelpas drošību runājot un, un nu, saistībā tieši ar privāto dzīvi Ir tādi mazi, ir, ir piemēram tādi, kas sāk strādāt pie šī jautājuma, bet jāsaka, rodas um, dažādi veidi pārdomas problēmas, jo, jo privātās dzīves aizsardība šķiet vairāk attiec tieši uz vecāko paudzi bet jaunās paudzes vidū šķiet neviens par to pat neuztraucas. Jauniešiem vienkārši ir vajadzīgs būt klāt šajos sociālajos tīklos, internetā un tā tālāk. Viņiem ir vēlga, kas notiek ar viņu informāciju. Problēma viņiem, prāt, ir nevis drošība, bet šī klātbūtne. Nu, līdz ar to uzņēmumu, kas sāk strādāt pie interneta drošības jautājumiem, pie tā, lai spēcinātu aizsardzības pasākumus kibertelpā, privātajā uh, kontekstā. Viņi šobrīd saka, vai ne jau tā, ka mēs jau esam vienkārši par vēlu ar visiem šiem risinājumiem, vai vispār vairs pie tā turpināt strādāt. Un līdz ar to, nu, ja ir tāda, zinām, demotivācija. Kā, ko tad darīt? Kā lai palīdz, kā lai palīdz novatorismam šajā jomā? Jo citādi, nu, būs par vēlu, būs par daudz. Es domāju, ka šeit ir arī tāda paudžu problēma. Varbūt tas ir arī informēšanas jautājums. Vai jūs strādājat pie šī jautājuma? Sorry, an... Paldies, Aniņo, kungs ir nākamais, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, ģenerāldirektoru kungs. Digitālā programma ir ļoti blīva, gan tehniskā ziņā, daudz tehnoloģisko aspektu, bet es piekrītu tiem kolēģiem, kuri uzskata, ka šis ir ļoti būtisks sasniegums Eiropas Savienībai un lieliska iespēja izstrādāt sociālo un ekonomisko programmu, kas tiešām var būt ļoti sekmīga un tā horizontāla, aptverot visas mūsu sabiedrības daļas. Tāda lieliska iespēja cīnīties ar nevienlīdzību, un tas ir arī būtiskākais jautājums. ja mums ir tehnoloģiski pieeja digitālai programmai, būs divkārta izslēgšana. Tie, kam ir lielākas prasmes un lielāka piekļuve būs tie, kas visvairāk iegūs no digitālās programmas. Ģenerāldirektor kungs, vai jūs uzskatāt, ka politiskā līmenī ir pietiekams atbalsts, lai skatītu lietas no tā skatu punkta, kā es ierosinu? Paskaroties uz Eiropas iestādēm, komisiju, piemēram, nu, šādām atbildēm parasti netiek sniegts Uz nu, saviem jautājumiem netiek sniegts atbildes. Runāju par digitālo portfeli, tāpat kā mēs runājam par pētniecību enerģētikā un tā tālāk. Es saprotu, ka šis sarežģīts jautājums. Bet varbūt mums vajadzētu mainīt to eh, veidu, kā komisija funkcionē, darbojas. Paldies, Enīčs, un uz tālāk. Paldies, priekšsarētāji kungs. Es esmu jauns deputāts šeit, un man patika Ansepkunga komentārs par administrāciju Eiropas parlamentā, bet eh, zināmā mērā esmu saskāries arī ar eh, komisiju iepriekš un zinu, kā viņi tur strādā. Jautājums eh, tāds. Jūs esat bijis arī Sanko, ģenerāla direktorāts agrāk. Es runāju par e-veselību. Un šeit ir jūs dokumentos sacīt, ka digitālās programmas mēķu sasniegšana uh, pavērs ceļu inovatīviem pakalpojumiem, e-health, e-veselību, piemēram. Varbūt šeit ir nepareiz formulēts, bet uh, šeit jūs jautājat, vai mēs varam būt ambiciozi pietiekami, vai jūs varat būt ambiciozi un pateikt mums, kas ir jāizdara Eiropas Savienības līmenī no tā, kas ir mūsu, kā Eiropas iestāžu kompetence, kas tiešām e-veselību paceltu augst, nākamajā līmenī Eiropā. Tur mēs tiešām atpaliekam ne tikai mērķu ziņā, bet kādas ir nepieciešamās rīcības, lai samazinātu izmaksas un atvieglot dzīvi visiem. Paldies, Valda kungs! present or not, not present anymore. Acim redzot, viņš te vairs nav, Dalī kundze. Um, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, ģenerāldirektoram par prezentāciju. Es, es baidos atkārtoties, bet uh, tas tomēr ir svarīgs jautājums. Es citēšu no jūsu bukleta. Jūs uzsverat, ka darba vietas, kur nepieciešams IKT prasmas, pieaugs par 16 miljoniem līdz 2020. gadam. Bet kā mēs varam nodrošināt, ka mē, būs pietiekami daudz cilvēku, kas varēs aizpildīt šīs darba vietas? Mēs runājam par augstu bezdarba līmeni, it īpaši jauniešu vidū. Līdz ar to es vēlētos zināt, kā mēs varam risināt šo problēmu jomās, kur mums pietrūkst IKT prasmes. Un vēl viena lieta, kas šeit ir pieminēta, attiecībā uz e-komerciju. Jau kādu laiku tas tāds populārs jēdziens ir. Bet, paskroties, kas faktiski notiek uz vietas, redzēsiet, ka uzņēmumiem ir ļoti grūti pārdot citā Eiropas Savienības valstī kaut ko, un patērētāji, kuriem ir grūti piekļūt precēm un produktiem, kas tiek pārdot citās ES valstīs. Uh, Es vēlētos zināt, kā mēs nodrošināsim to, ka Eiropas Savienības pilsoņi un uzņēmumi var pārdot savus preces un pakalpojumus eh, citās valstīs Eiropas Savienībā un kā patērētāji var pirkt eh, preces un pakalpojumus no citām ES valstīm. Paldies! Paldies, kundze, saka priekšsarētājs Spirākī, kundze. Oh, thank you very much. I am very new here. Paldies! Tikai nesen sāku strādāt parlamentā, nepazīst vēl tik labas, labi jūs procedūras. Paldies par jūsu prezentāciju. Es gribēju atļauties tādu politiskas dabas komentāru par digitālā tirgus pilnveidošanu. Ja mēs runājam par konkurenci ar ASV, mums, protams, ir. Uh, jābūt pietiekam spēcīgiem. Digitālā komercializācija notiek ļoti ātri - 300 miljoni pilsoņu var būt labumu no digitālā tirgus, bet mums taču būtu 500 miljonu iespējamo klientu, un tad tās ir mūsu priekšrocības salīdzinājumā ar ASV. Mums ir jāpalielina temps, mums ir jāvēršas pret dalību valstu uh, Uh, tādu pretestību, jo tādā veidā, ja mēs patiešām neturpināsim uzsākt to tempu, mēs varētu ļoti daudz ko zaudēt. Paldies! Deres kundze nu pat devās prom. Varbūt, ka viņi vēl atgriezīsies pēc uh, dažām sekundēm. Ečeņika kungs. Paldies! Paldies, ka ieradāties! Es nešaubos, ka ES var atrisināt problēmas attiecībā uz elektronisko komerciju. Es uh, pirku Amazon ASV lapā produktus pirms Spānijas jau, Spānijā jau ļoti sen. Domāju, ka tas nerada milzīgas problēmas uh, digitālās komercijas jomā. Bet kāds jautājums, kas ir sarežģītāks? proti datoru mikroprocesori. Šķiet, Eiropas Savienība šajā jomā pat tiešām iet nopakaļ uz Eiropu, eh, ASV. Tā patiešām ir rūpniecības nozare, kas ir ļoti darba un laikietilpīga, un uh, te ir jāiet soli solī ar tehnoloģijas attīstību. Es gribēju pavaicāt, vai Eiropas uh, komisijai ir kaut kāda nolūka Eiropas Savienība šeit vairāk pietuvināt ASV, jo viņi jau nesēž uz vietas, viņi uh, ražo aizvien uh, ātrāks un ātrāks procesors, un tas patiešām tā ir tāda, ka datoru sirds. Paldies, Kapels kundzulds. Godātais priekšsēdētā kungs, ģenerāldirektora kungs Šodien eh, debatējot par budžetu, mēs jau teicām, ka trūks 10% finansējumu. Äh, Protams, tas attiecas arī uz digitālās programmas finansiālajām grūtībām. Un nav pietiekami daudz uh, privātā finansējuma, lai varētu uh, apmaksāt infrastruktūras pilnveidi. Kā jūsu ģenerāla direkcija varētu parūpēties par to, lai tiktu piesaistīts lielāks skaits privāto investoru un kādi tie varētu būt? nu, varbūt ir jāvienojas arī ar citām ģenerāla direkcijām, jo iepazīstoties ar jaunā komisijas priekšsēdētāja darba kārtību, ja, es neesmu, ja vismaz esmu sapratusi pareizi, tad šķiet viņš vairāk uzmanības ir gatavs pievērst tieši privāto investoru piesaistē. Paldies, tagad Mārtiņa kungs. Paldies priekšādāt, izteikšos pavisam īsi, gribēju tikai vērst mūsu uzaicinātā viesa uzmanību uz uh, uz to, ka Nerad uzņēmumi vilcinās īstenot projektus, tāpēc, ka mazinās to uh, reitings un uh, Eiropas investīcija banka nevar um, nu, vairs veicināt, drīzāk gan tāpat bremzē šīs investīcijas un projektu attīstību. Eiropas komisija apzinās tā, ka, to, ka lūk, šī Eiropas investīcija banka nu, nepilda savu lomu un ko komisija grasās darīt, lai tomēr uzlabotu tās darbību, bet īpaši ņemot vērā ekonomikas krīzes uh, eh, situāciju. Thank you very much. I am at the end. Paldies. Visi, kas vēlēs izteikties, to ir darījuši. Bereša kundze joprojām nav atgriezusies. Questions, very interesting for all of us. Excellent. Nu, mēs arī uzklausījām jūs, jūsu mm, komentāri bija patiešām ļoti vērtīgi un lietpratīgi. Tagad vārds Madelina kungam. Varbūt, ka es varētu Ēlera Rikē kungu uzdotos jautājumus sasaistīt ar Mārtenu kungu jautājumu, jo tie patiešām mm, ir ļoti līdzīgi, proti, kā. Ka Mm, garantēt tādu uh, labu uh, šī tirgus darbību un ja e, arī Kē kungam bija jautājums par to, kas tad uh, mums ir padomā, jā, nu mēs varam jūs, uz jūsu biroju nosūtīt ēpastu ar visu jūs interesējušo informāciju, atbildot Marstēna kungam. EBT komandas uh, mērķi patiešām ir tādi ļoti tālajoši un ir tiesa tas, ka ir jāizmanto arī inovatīvi mūsu rīcībā esošie finanšu instrumenti un, protams, ka tas var radīt risku un uh, organizācijai nevienmēr ir pievilcīgi tādi maza mēroga produkti, projekti. Uh, Es te negribu uh, izvērtēt kaut kādus argumentus par vai pret. Mēs meklējam dažādas inovatīvas pieejas un, protams, ir jāmaksā augstu cenu, ja mēs nākamā gada vai divu uh, laikā varētu īstenot uh, tādus veiksmīgus pilotu projektus, tad uh, ES līdzekļu lietpratīga izmantošana patiešām ir nepieciešama, lai arī panāktu tā saukto svirošanas efektu. Un, uh, pateicoties pašreizējo pilotu projektu e, īstenošanai, es domāju, ka mēs finansējumu varēsim padarīt, tā, tā struktūru varēsim padarīt tādu skaidrāku. Tā, tā ir arī man atbilda minētajiem kungiem. Un Ēlera kungs minēja citus uh, draudus, runājot par struktūru, fondu izmantošanu un regulējošo likumdošanas ietvaru. Ja runājam par struktūru fondiem, uh, Tojas kundze to minēja, tā tad vai mēs sadarbojamies iekšēji, jāsaka, ka šī sadarbība nevienmēr ir ideāla, kā tas notika, bet mēs sadarbojamies ar kolēģiem GRC un Regi ģenerāla direkcijā sadarbojamies ar iestādēm, kas atbildīgs par IKT, ar Empel ģenerāla direkciju sadarbojamies par iemaņu programmu, arī ar kolēģiem Enterprise ģenerāla direkcijā un citās, jo, protams, mums ir jāsadarbojas, neviens projekts jau neatiec tikai un vienīgi izolētā veidā uz vienu vienīgu ģenerāla direkciju. Es ceru, ka pārmaiņas ir iespējams panākt, ņemot vērā to, ka ir jāmaina ieguvēju prasības. Dalību valstīs mēs eh, bieži vien sazināmies ar finanšu ministrijām un sakām, ka ir nepieciešams platjoslas internets, lai varētu mainīt to veidu, kā dažādas iesaistītās puses aplūko šo IKT programmu. Mēs nespanāksim IKT dubultošanu šī gada laikā, bet mēs sadarbosimies ar reģionu komiteju ECOSOC, lai varētu izmantot uh, pareizos ietvarus eh, tādā veidā darot to, kas mums ir jāpaveic. Un ja man jāatbild eh, Tojas kundzē, kas tad īsti ir jāpaveic, tā tad e, ir jātīst cilvēku prasmes jau no pirmā mācību gadu skolā līdz e, vidusskolas pēdējai klasē, ir e, jātīsta. E, Uzņēmēja darbības prasmes ir jābūt palīdzībai uz vietas, lai to īstenotu. Ir dažas valstis, kas um, šo darbu veids veiksmīgāk nekā citas, un, protams, ir jāsazinās arī ar. Vietējām pašvaldībām ir jāiepazīst ar nacionālajām stratēģijas komandām, lai saprastu, kā varētu veidot šo digitālo darba kārtību, mums jādomā par tādu viedu specializāciju. Un Zariņo kungs teica, ka struktūra fonda izmantošana šeit ir saržģīta, tas prasīs laiku, bet pateicoties jūs atbalstam, mēs to varam panākt par regulējumu. TSM ir iespējams izmantot, bet kā tiek pieņemts šie priekšlikumi? Mēs ceram, ka mēs uh, savu darbu varam padarīt uh, mums atvēlētajā laika posmā un es ceru arī, ka jaunais parlaments mums šeit atbalstīs. Mums gan ir jādara vairāk un, protams, par to mums vēl ir jāapspriežas pēc uh, ar jauno komisiju. Un jautājums par uh, veiktspējas rādītājiem, jā, tas man šķita ļoti labs, kas tika darīts 2010. gadā, un, protams, mēs varam darīt uh, to visu labāk. Es cerētu ka mainoties komisijas sastāvam un uh, pārvērtējot digitālo programmu, tad komisija varētu pateikt, kas ir piecas galvenās prioritātes, piemēram, un mēs varētu sagatavot arī tādu datu stratēģiju. Jūs otrais jautājums bija saistīts ar to, kurās jomās mēs esam jau radījuši tādu paraugu. Nu, man nepatīk eh, pašam sevi slavēt, slavēt mūsu ģenerāla direkciju, bet uh, Ja jau jūs jautājāt, tas ir vienā veidā cieši saistīts ar šiem ietekmes indikatoriem, manas ģenerāldirekcijas tīmekļa vietnē jūs varat iepazīties ar ļoti detalizētu aprakstu, kā mūsu aktivitātes uh, ir ietekmējušas kopīgo situāciju tirgū. Tur ir arī grafiks un, ja gribat rakt dziļāk, jā, jūs to varat darīt un jūs varat arī mūs, ar mums pēc tam kontaktēties, uh, paužot savu viedokli, vai tas ir svarīgi vai nē. Uh, un pe, jūlijā tika dati pēdējo reizi aktualizēti. Es domāju, ka tur ir arī patiešām daudz noderīgas informācijas. Nu, varbūt tagad mm, tas ir noslēpums, bet jaunajā komisijai būs tāds īpašs uh, internetā mm, izveidots šablons, viņiem nebūs tur mm, ļoti biezas eh, darba grāmatas, darba programmas, tur būs eh, saites eh, uz dažādām lapām, un tad tas viss būs tā digitalizētā veidā pieejams. Tālāk, Grosteitas kundze. Vārds ampozē man ļoti patīk, tā tad likt kaut ko darīt. Uh, Bieži vien ir tā, ka Eiropas Savienībā mēs nojam tikai pusceļu, tā tad jā, nospraužam kaut kādus mērķus, un tad mēs ceram, ka visi par tiem vienosies un eh, tos arī sasniegs, bet mēs, piemēram, nospraužam mērķus, bet nevienmēr piedāvājam līdzekļus, kā līdz tiem nokļūt, un tad, protams, valda arī zinām frustrācija. Bet es domāju, ka mums neviens neprasa būt tādiem paģērošākiem. Ja mēs runājam par NAS, vai mēs varam pieprasīt, lai uzņēmumi sadarbojas ar valdībām, piemēram, kiberuzbrukuma gadījumā, vai mēs varam pieprasīt, lai valsts struktūras uh, Eh, sniegt informāciju citu valstu struktūrām, ja tās tiek apdraudētas. Nu, protams, tas ir jāpieprasa saskaņā ar ES likumdošanu. Tad, tad vajadzētu pavaicāt, kas mums īsti ir jādara. Un mums ir jāsaprot, vai digitālā programma ir tikai tāds skaisti vārdi, vai patiešām reāli sasniedzams mērķis. Tālāk, Grostet kundze vaicāja, vai es varu komentēt par to, ko par privātumu internetā domā uh, jauni cilvēki un ne tik jauni cilvēki. Katra paudze, uh, protams, uh, par to domā atšķirīgi, piemēram, tiek veikti, veikts aptaujas un uh, situācija mainās ik pa pieciem gadiem un Facebooks, piemēram, kādreiz bija, nu, kaut kas tāds ļoti uh, populārs, bet mana 12-gadīgā brāļmeita jau tagad saka, ka tas vairs tā nav, tas nav nekas foršs. Un Jā, bieži vien arī darba, ņēm, darba devēji pārbaudīja savu potenciālo darbinieku Facebook lapas un, piemēram, citi nedabūja darba vietu tādēļ, ka bija mežonīgs balīts fotogrāfijas ielikuši Facebookā, bet tagad tas vairs netiek tik bieži izmantots. Un... Ir jaunieši, kas arī tādas muļķīgas lietas dara internetā, piemēram, publicē arī savus finanšu datus un tā tālāk. Iespējams, ka pastāv tirgus, bet ja jūs nevarat, piemēram, uh, Uh, sasniegt klientus, ja jūs piedāvājat pakalpojumu, kam nav pieprasījuma, nu tad jūs esat pārēķinājušies. Bet internetā ir daudz jomu, uh, kurās pastāv tāda ļoti ilgtspējīga patērēšana un ir jāpaģēra arī privātuma ievērošana. Un mēs, piemēram, varam pateikt, ka mēs gribam būt ļoti ilgspējīgi, dzīvot ilgspējīgi, gribam uh, pirkt ilgspējīgus produktus, bet tad dodamies uz veikalu un uh, nopērkam lētu pīcu, nu tā tāda alegorija. Tričakungs, jā, arī veselība ir daļa no šīs digitālās programmas un komisāra Magina arī pie tā strādāja, ir jāsadarbojas ar uh, dalību valstu veselības aprūpas struktūrām un tā ir laba doma kā mēs varētu veicināt veselīgu dzīvesveidu ievērošanu arī digitālā veidā. Nu, ir jābūt arī tādiem interaktīvākām lapām, lai, piemēram, ārsti datus pret datiem attiektos rūpīgi un lai pacientu datu privātums tiktu garantēts un Un tagad jau mēs uh, apvienotajā karalistē varam svinēt desmito uh, e-veselības gada dienu, bet nevis tādēļ, ka tā būtu īstenot, bet tas jau ir desmitais gads, kad mēs pūlamies padarīt e-veselību par uh, reālu lietu. Protams, vajadzētu parūpēties, lai uh, datu aizsardzības likumdošana ļautu Uh, izmantot anonimizētus datus uh, veselības izpētē, un tādā veidā ir iespējams glābt dzīvības. Nu, tas ir ļoti ētisks jautājums. Un Es, protams, negribu, lai uh, to visu varētu uzzināt, piemēram, komisijas uh, veselības dienests vai mans apdrošinātājs, lai viņi zinātu par visām manām slimībām, bet eh, ja tādi anonimizēti dati patiešām varētu eh, glābt dzīvības, eh, palīdzēt cilvēkiem būt pie labas veselības, tas būtu ļoti vērtīgi. Tagad viss tiek apkopots tiešsaist režīmā un mums ir šie dati jāizmanto un pētnieki saka, ka viņi īsti nav pārliecināti, vai tas jau tagad ir finalizēts vai nē. Un, ja man ir vēl trīs minūtes, nu, šķiet man jāatbild vēl uz diviem jautājumiem. Šķiet tā bija Dālī kundze un Spirākī kundze, kas uzdeva līdzīgus jautājumus. Viņas teica, ka ir nepieciešams tāds nopietns tirgus 500 miljonu cilvēku. Tas ir tirgus, kur nav nevienas dominējušas valodas vai, piemēram, divu dominējušu valodu. Uh, kā tas ir ASV. Mums ir jāturpina investēt uh, automatizētā tulkošanā Eiropā, jo ir šīs tulkošanas mašīnas, kas izmanto tāds globalizēts dominējošs jautājums, uh, valodas, bet Mēs joprojām strādājam pie uh, mašīnu, uh, mehanizētas tūkošanas programmu izveides un uh, tiek arī inovāciju uh, finansējums tajā visā izmantots. Un Ečerīka kungs arī to pieminēja. Piemēram, TripAdvisor ir labs piemērs, kā sniegt informāciju, vai mēs, piemēram, varam arī piedāvāt attiecībā par citiem pakalpojumiem mūsu klientiem attiecīgi informāciju. Un šis vienotais patērētāja aizsardzības regulējums, tas ir patiešām kas labs, un es esmu visai pašpaļāvīgi noskaņots. Un, ja, piemēram, es kā patērētājs ciešu, ja kā, kādā komercdarījumā, nu, kā tad izskatīs šo lietu saskaņā ar Bēļģu likumdošanu, tādēļ, ka es tagad dzīvoju Bēļģijā vai kā citādāk. Tālāk reindustrializācija. Jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums un. Uh, Um, Eiropā arī tiek ražotas uh, dažādas sistēmas, programmatūras, procesori, bet ja mēs runājam par privāto un publisko partnerību, mēs te runājam par uh, ļoti uh, attīstītiem uh, attīstītām tehnoloģijām, par mikroprocesoriem, un ja runājam par 2020. gada programmu, lai sasniegtu tās nosprostos mērķus, mums patiešām nākamajā plānošanas laikā vajadzētu darboties aktīvāk. Un Kapels kundze šķiet, es jau atbildēju par platujoslas internetu. šķiet, ka, ja mums neizdosies piesaistīt jaunas līdzekļus Ziemassvētkos, mums pietrūks 150 miljonu eiro, un tad man vēl būs jāmaksā procenti un jāpaņem līdzekļi no 2015. gada budžeta, bet 2015. gada budžets jau tā ir apšņikāts, un līdz ar to mēs pārliekam te naudu no vienas kabatas otrā, un situācija ir gandrīz tāda kā 17. gadsimtā, ka mēs visu laiku esam uz bankrota robežas. Nu, varbūt eh, tas ir slikts, neveiksmīgs salīdzinājums, bet ko tādu es neesmu vēl piedzīvojis savā 35 gadu ierēģņa karjeras laikā. Nu, diemžēl tā ir tāda nejauka situācija un tāda tā būs arī nākamgad. Paldies! Lielas paldies! Gribu, protams, atgādināt, ka digitālā darba kārtība mūsu komitejas darbā ieņems ļoti būtisku vietu turpmākajā, turpmākajos gados un mēnešos. Un tāpēc ļoti svarīgs bija šīs dienas diskusijas. Paldies, ka ieradāties, paldies par diskusijām, paldies visiem par jautājumiem. Es domāju, ka mums pat ir vajadzīgi aplausi mūsu runātājiem. Mārbīkungs varam šeit un arī Madalīnkungs. Well, we go to... Nu un tā tad. Nu tad šīs dienas pēdējais darba kārtības punkts. Tātad ANO 2014. gada klimata pārmaiņu konference, jeb COP 20, Limā, Peru. Atzinuma apspriešana. Mm, es atmanies rezolūcijas izskatīšana, rezolūcijas projekta izskatīšana. Kā jau jūs ļoti labi zināt, Mīļie draugi, mums ar kā tik uztrauc tas, cik lielos daudzumos jūs atstājat šo telpu. Es, protams, nevaru jūs piespiest palikt, bet ja jūs tomēr vēlties doties prom, tad lūdzu diskusijas, tad vediet ārpus šīs telpas, jo mēs vēlamies turpināt darbu. If anybody is discussing, not hearing anything. Okay. So, as you know very well. Nu tātad, kā jūs ļoti labi zināt, Mēs delegācijā apmeklēsim klimata pārmaiņu konferenci Limā. Un, gatavojoties sarunu raundam, mēs gatavojam rezolūcijas projektu šeit Eiropas parlamentā. Un mani Itras komitejas vārdā lūdza sagatavot zināmu ieguldījumu šajā rezolūcijas priekšlikumā. Jo šo rezolūciju gatavo Envi un mēs gatavojam atzinumu. Galvenā atbildīga komiteja tad ir Envi komiteja. Bet, protams, ka mēs arī vēlamies izteikt piezīmes par šo jautājumu. Vispārīgi runājot, ir pilnīgi skaidrs klimatu pārmaiņu apkarošanas progress ir atkarīgs no tā, cik kopīgi rīkosimies un vai mums būs šī kolektīvā globālā darbība. Mēs zinām, ka Eiropa vēlas uzņemties tādu kā vadošo pozīciju. Bet e, visas, valsti, visas valstis, visām valstīm jāgūd, jādod ieguldījums emisiju samazināšanā, tāda ir mūsu pieeja attiecībā uz šo globālo problēmu, kas, protams, ir globāli draudi un nevis kaut kas vietējs pēc sava rakstura. Klimata pārmaiņu seku mazināšana un ar to saistītās nepieciešamās tehnoloģijas un nozaru darbība ir iespēja izaugsmai Eiropā. Protams, ka nevar noliegt šo faktu, bet pirmām kārtām mums ir vajadzīga kopīga pieeja uz visas planētas, ne tikai no Eiropas Savienības. Es esmu sagatavojis um, trīs sadaļas. Pirmām kārtām tātad nodarbinātību un konkurētspēja, pēdējā enerģija, pa vidu novatorisms vēl. Pirmā sadaļa, pirmā daļa - rūpniecība un konkurētspēja. tehnoloģijas progress ir ļoti svarīgs. Un mūsuprāt, tieši tā kā tas skaidrots arī mūsu atzinumā, tirgiem jāizturas taisnīgi ļaujot šīm jaunajām tehnoloģijām ienākt tirgū un jāizvairās no oglekļa noplūdes. Tas ir ļoti svarīgi, runājot par rūpniecību Eiropā. Un ir, protams, jāizbeidz jau kāda veida negodīga konkrēts pētniecība un novatorismu. Mēs vēlētu šeit uzņemties vadošo lomu. Varbūt kopā ar ASV, Japānu. Bet mums tas ir ļoti svarīgi. Un mums ir vajadzīgi starptautiskie partneri sadarbībai šai tehnoloģiskajā pieejā. Enerģijas politika varbūt tāpat ir vissvarīgākā sadaļa šai gadījumā. Tur aicinām samazināt izmaksu eksternalizēšanu un samazināt CO2 emisijas, izmantojot attiecīgas tirniecības schēmas. Paužam turklāt arī nolē, nožēlu, ka enerģijas ietaupīšanas potenciāls nav pilnībā izmantots starptautiski. Tātad energo taupīšana, energo efektivitāte ir tie svarīgākie jautājumi. Un globālā mērogā raugoties, nu lūk, tādi ir tie svarīgākie punkti manā tekstā. Un, kā jau teicu, tas būs ieguldījums kopējā rezolūcijas projektā, ko šobrīd gatavo NV komiteja. Klāt ir arī vairāk kolēģi, ēnu referenti no sociālistu un demokrātu grupas. Van Bremtas kundze, jums došu tad vārdu lūdzu. Paldies priekšādātāji. Iesākumā gribu nākt klajā ar pāris vispārīgi raksturu piezīmēm, pirms pievēršos jūsu konkrētajiem grozījumiem. Vispārīgi gribēju teikt lūko. Uzskat, ka COP20 Limā decembrī ir ārkārtīgi svarīga tikšanās. jo visiem globāliem spēlētājiem ir jāuzņems ļoti ambiciozas saistības, ne tikai Eiropā, bet arī ASV, pēc atgriezīšos Ķīnu, Krieviju, jo mums tas ir vajadzīgs, ja vēlties nodrošināt uh, sarunu raunda progresu. Un tāpēc jāsaka, esmu daudz nobažījusies. Nu, kaut viens piemērs septembrī Bankimons organizē klimata samitu. Un viņš uzaicināja visu valstu un valdību vadītājus, bet redzam, ka tikai ļoti, ļoti daži no Eiropas premjerministriem piedalīsies šajā klimata sanāksmē. Domāju, ka tas dod vielu pārdomām. Vai nav tā, ka premjerministra šo jautājumu neuzskata par svarīgu? Un šajā kontekstā es domāju, ka Eiropas atbildība ir ārkārtīgi svarīga. Jums par to ir arī sagatavots grozījums. Tāpēc tas ir svarīgi, bet aplaik arī raisa bažas, ka joprojām Eiropa nav noteikusi savas saistības. Tā joprojām turpina sārunas un nav noteikusi saistības. Eiropas parlaments taču šī gada sākumā jau šķiet februārī nobalsoja par ļoti svarīgu rezolūciju, kur skaidri un gaiši bija pateikts, ka vēlamies 40% siltumnīca efektu gāžu samazinājumu, 40% energoefektivitātes pieaugumu un 40% atjaunīgo energoresursu jomā. Līdz 2030. gadam tas piedāvā zinām līmeni. Mūsu grupa gan, protams, vēlētos būt vēl, lai mēs esam vēl ambiciozāki, bet nu labi. Jo mums tas viss vēl būs jāstrādā kopējā rezolūcijā, es zinu ka no mūsu komitejas puses, protams, gatavot atzinumu, mums jāpieturas pie mūsu kompetencija, bet es domāju, ka tomēr vispārīgi ir svarīgi arī saskatīt šo kopējo pieeju, kas attiec uz jūsu grozījumiem priekšādātājiem. Domāju, ka vispārīgi varam tos atbalstīt, ja šķiet iet pareizajā virzienā. Tie atbilst arī ITRA komitejā iepriekšējā sasaukumā pan panāktajām pozīcijām. Uh, Tāpat piekrītu e, attiecībā uz šo 13-15 mm, skaitli. Bet gribam tomēr nākt klajā attiecībā uz atsevišķiem grozījumiem e, pirmajā, piektajā un sestajā punktā, jo tur šķiet vēlamies nedaudz vienkārši precizēt šo ideju, bet vispārīgi mēs atbalstam jūsu ideju un mēs pilnīgi noteikti at, nu, atbalstīsim vienkārši spēcinot atsevišķus jautājumus. Paldies, kundze! Nākamais sēnu referents Federls kungs, Alde grupas vārdā. Paldies! Labi grozījumi, jā. Domāju, ka mēs varētu vēl tālāk uzsvērt to, ka ir jādara kas vairāk lai joprojām tomēr nodrošinātu ekonomikas izaugsmu, mums ir jāatsaista tas no CO2 emisijas schēmas, kas tikai sāk pirms 20 gadiem. Ekonomikas izaugsme ir jāturpinās. Tāpat būs vienkāršāk, ja būs samazināts CO2 emisijas. Atsevišķus punktus vēlamies formulēt spēcīgāk, pie tā vēl atgriezīsimies. Gribu, piemēram, norādīt, ka Ķīna un ASV ir tās, kas šobrīd īsteno ļoti interesantu projektu, uh, Es domāju, ka viena no, viena no lietām, ko mūsu komiteja varētu apskatīt, ir tas, ka lūk, ko, piemēram, dar tieši Ķīna un ASV emisiju samazināšanā. Bet tie tikai tādi pirmie īsie komentāri. Paldies, saka priekšā tātās. Un tālāk Rodžers Helmers, kas arī lūk ir klāt kā ēnu referents. Paldies, priekšsēdētāji! runāju EFD grupas vārdā, bet man jāatzīst, ka mūsu grupā mums ir ļoti dažādi un atšķirīgi viedokļi par šiem jautājumiem, un tomēr šķiet, ka esam viensprāts par to, ka esam nobežījušies par darba vietām, par izaugsmu, esam nobežījušies par investīciju līmeni un arī par konkurētspēju. Jau ļoti ilgu laiku Eiropas Savienība ir centusies būt vadoni šai ziņā. Mēs vienmēr teicām, ka lūk, mēs būsim tie priekšskrējēji un tad citi mums skries pakaļ. Bet, nu, problēma ir tāda, ka ļoti daži mums sako, ļoti retas valstis mums sako, un ir atsevišķas valsts, kas sākumā pat uzsāk šo skrējienu, līdzīgi kā Austrālija šobrīd pilnīgi noteikti maina savu nostāju un nebūtu negrasās mums sekot nekur. Tā visa rezultātā esam nonākuši pie tā, ka esam nodarījuši pāri Eiropas konkurētspējai un īpaši rūpniecības nozarei. Iepriekšējais rūpniecības eh, komisārs Tajānī nesen teica, ka mēs strādājam pie rūpnieciskas slaktiņa Eiropā, un jāsaka, nevar viņam nepiekrist. Ķīna šobrīd uh, ceļ apmēram divas ar ogliem kurināmas spēkstacijas di, eh, apmēram divas nedēļā. 1200 jaunu šādu eh, spēkstaciju tiek celtas šobrīd. Nesenais pētījums Princons universitātē liecina, ka pašreizējie saistības attiecībā uz jaunu fosilo e, degvielu spēksacīju celšanu palielinās CO2 emisijas pa 4% gadiem tur, nu, paredzamā nākotnē. Un tāpēc visi tie centieni, ko mēs šeit izdarām, pilnīgi noteikti nespēs stāvēt pretim un nest panākumus. Ko tad mēs darām? Mēs šobrīd vienkārši darba vietas un investīcijas izspiežam no Eiropas, eh, no Eiropas Savienības. Uh, Un tā vietā mēs bieži viņas, nu, izspiežam uz tādām jurisdikcijām, kur krietni zemāka vidas aizsardzības standarta. Tā rezultātā mēs zaudējam darba vietas, zaudējam uzņēmumus, biznesu šeit Eiropā un, nu, iespējams, potenciāli tāpat laikā palielinam CO2 emisijas. Nu, kolēģi, tas, manuprāt, ir tāda situācija, kur zaudētāji ir pilnīgi visi un tas nevar dot neko, nes neko labu. Un priekšstādātāji atgriežoties tagad pie jūsu atzinumu projekta. Uh, No jūsu skatu punkta raugoties, šķiet, ka visi mērķi, ko jūs šeit esat noteikuši, šķiet ir pievilcīgi un vēlami. Nu, mums vajadzētu vairāk energoefektivitātes, citas valstis, jā, jāpiespiež mums sekot un tā tālāk, bet mūsu pieredze liecina par to, ka tā tas nenotiek. Uh, Visa mūsu pieredze attiecībā uz šīm klimatu pārmaiņu konferencēm ir tāda, ka tās visas izgājuši, un mēs Eiropā gan labprāt vēlētos kaut kur tālāk iet, bet citas valstis vienkārši nav gatavas to darīt, tās nav gatavas nekam vairāk kā vienkārši tādiem tukšiem vārdiem. Tāpēc es gribētu mudināt iekšēt iekļaut vismaz klauzošais rekomendācijās, kur tiktu teikts, ka mums kā Eiropai nevajadzētu tik ļoti aizteikties pāriem priekšā ka mēs viņus pat neredzam ka, un ka mēs nodaram vēl tālāku kaitējumu mūsu rūpniecībai un konkurētspējai. Paldies, paldies, saka priekšsādātājs. Šķiet, ka vairāk nevienu ēnu referentu klāt nav. Vai vēl kāds vēlas izteikties, kāds cits komitejas deputāts, varbūt ne. Neredzu gan nevienu, kas to vēlētos darīt. Nu, tad tādā gadījumā lūkšu izteikties komisijas pārstāvi. Ārtūrs Rundsgemetskers, klimata pārmaiņu ģenerāla direktorāta pārstāvs lūdzu. Liels paldies, Puzaka kungs, ka devāt man vārdu un ļaut man pāris vārdos pastāstīt, kas mums par to viss sakāms. Ievadvārdos jūs pareizi teicāt, ka COP 20 limā būs ļoti svarīgs pavērsienu punkts gaidot Parīzes konferenci, jo Parīzē šķiet Eiropas Savienība vēlas panākt jaunu vienošanos, kam varētu piekrist visas lielākās puses. Ja mēs raugāmies uz pašreizējo politisko situāciju klimata pārmaiņu apkarošanas jomā starptautiski, tad redzam, ka pastāv zināms pamats cerībām. ASV un pašreizējā Obamas administrācija klimata pārmaiņas uztver ļoti nopietni un cenšas šobrīd ieviest tādus tiesību aktus, kas vērstos pretām. Tas ir tāds bezprecedenta gadījums. Mēs turklāt redzam līdzīgu veidu kustību arī Ķīnā. Ķīnā šobrīd notiek eksperimentēšana ar emisiju tirniecības schēmu. Viņi vēlas, lai tā tad būtu tāda nacionāla uh, vēl līdz 2020. gadam. Tātad no šā skatu punktu raugoties, es domāju, ka ir tādas valstis, kas tomēr seko Eiropas Savienības piemēram. Un Eiropas Savienība, nu, pēdējā tikšanās laikā jūnijā, kur tikās ministri, eh, varētu šķiet, tas no tā izriet, varētu diezgan pārliecinoši eh, rīkoties vienlaicīgi attīstot ekonomiku, bet samazinot šo oglekļa pēdu. Jo līdz šim vienmēr pastāvēja tāds arguments, ka, lūk, vai nu tad nu, mēs cīnāmies pret nabadzību, vai nu pret klimatu pārmaiņām, viens no diviem, bet starptautiski šķiet šobrīd ir panākta vienošanās, ka tā tas viss vairs nav. Kas vēl ir svarīgi, svarīgi paturēt prātā, ka esam guvuši papildus zinātniskās atziņas, ko tagad varam likt galdā, piemēram, attiecībā uz šīm reālajām sakām, ko rada klimata pārmaiņas, jo tās, protams, ne, ne, neapstāsies pie nacionālajām robežām, nē, tās neapstāsies arī pie kaut kādiem ekonomikas sektoru norobežojumiem, nē, tas skars visu ekonomiku, visas teritorijas. Startautiskais. Um, panelis, kas strādā pie klimata pārņem šobrīd mm, apspriež nākamo secinājumu dokumentu, ko viņas mm, nāks klējā pirms Limas konferences, un tur skaidri un gaiši tiek teikts, ka ja mēs neuzsāksim nozīmīgu, mm, ne, nepanāksim nozīmīgu vienošanos Parīzē, kurā tad būtu ļoti daudz līdzdalībnieku, līdzparakstītāju, to starpā lielās ekonomikas visā pasaulē, tad šī pasaule virzīsies uz 3,5 līdz 4 grādu Celsija temperatūras pie, pieaugumam līdz šī um, gadsimta beigām, un tas ir milzīgs pieaugums līdzinot ar to temperatūras pieaugumu, kas pieredzēts līdz šim. Tāpēc priekšādātā mēs atzinīgi vērtējam to, ka Eiropas parlaments velta laiku šim dokumentam un nāk lejā ar spēcīgiem secinājumiem, kuros to starp runāts arī par jautājumiem, kas saistīti ar darba vietām, konkurētspēju izaugsmi. Uh, tā, lai arī, piemēram, apkarotu oglekļa noplūdi, un beig, beigās varētu teikt, ka Eiropas Savienība kopā ar visām tām valstīm Eiro, visā pasaulē, kas piekrīt, ir gatavs cīnīties kopā un uzvarēt šo cīņu, apstādinot klimatu pārmaiņas. Paldies par šīm piezīmēm, saka priekšādātājs. Ar nepacietību gaidu iespēju efektīvi sadarboties ar ēnu referentiem, lai nonāktu pie gala rezultātu šim tekstam, kurā skaidri būtu teiks paustas mūsu komitejas prioritātes. Tā, lai šo dokumentu varam nosūtīt kolēģiem NV komitejā. Pāris vārdos gribu runāt par laika grafiku. Grozījuma iesniegšanas termiņš piekdiena šonedēļ, 5. septembrī, tātad 2012. Tātad pēc četrām dienām. Balsojums itrē notiks pirmdien, 7. oktobrī. Tā tad apmēram pēc mēneša balsojums NV komitejā 5. novembrī, tad vēl mēnesi vēlāk, un plenāra sēdē tad novembrī, novembra plenāra sesijā Strasbūrā par to balsosim. Paldies, esam iekļāvušies noteiktajā laikā, perfekti, vienkārši pulkstens seši. Jā, darba kārtība bija paredzēta līdz pūkstnes sešiem, bet rīt, godātie kolēģi, atcerieties, desmitos būs balsošana. Ļoti svarīgi. Šajā pašā telpā deviņos vispirms mums, protams, sāksies darba kārtība. Un tad mēs nevarēsim sākt darbu vēlāk. Nē, sāksim darbu tieši deviņos no rīta. Liels paldies un tiekamies rīt!